Buenos días. Bonjour a tous. Bien. Muy buenos días. Queridos colegas. Cienējamie kolēģi, draugi un draudzenes. Sveikti arī komisijas kolēģi. Sāksim šīs dienas sanāksmi un lūdzu ieņemiet vietas. All, you. Sure Lieliski jūs visus redzēt. Es ceru, ka jūs arī priecājaties redzēt viens otru. Un pēc vasaras atvaļinājuma jūs esat uzlādējušies ar enerģiju, kļuvuši stiprāki. un spēsiet virzīt uz priekšu parlamenta darbu vismaz Lība komitejā. Un esmu priecīgs, ka esat atpakaļ un varam sākt darbu. Un mums ir diezgan saspringta darba kārtība. Mums šodien ir arī elektroniskais balsojums paredzēts. Tas ir tāds atgādinājums, ja kāds ir piemirsis paņemt līdzi balsošanas karti, lūdzu sagādājiet to. Un kā pārasti, atgādinot par šo karti, vēlētos teikt, ka mums ir jāapstiprina darba kārtības punkti, un ja neviens nekādus komentārus neizsaka, Tad mēs runāsim par septīto punktu, par sezonas strādniekiem, pirms mēs sākam balsojumu, kas ir pārcelts uz 10.45. Tātad tā mēs varam vienoties. Tādā gadījumā mēs varam apstiprināt ar iepriekšējās sanāksmes protokolu. Tātad sanāks notika jūnijā, pirms vasaras atvaļinājumiem, nav nekādu komentāru. Uh, Tad uh, šis protokols tiek apstiprināts. Tālāk es vēlētos pāriet tieši pie sanāksmes darba, bet pirms mēs ejam cauri pirmajam punktam, kas attiec uz antikorupcijas pakotni, vēlētos veltīt kādu brītiņu, izsakot mūsu eh, viedokli un paust solidaritāti Norvēģiem un masu slepkavības upuriem pirmkārt. Kā jūs atcerieties, tas viss notika jūlijā, oktobrī šajā vasarā, un tas mūs ļoti nepatīkami pārsteidza. šī radikāla ekstrēmista rīcība bija ārkārtīgi nepatīkam. Un šis šausminošais notikums mums atgādina, ka lai gan ļoti sākumā aizdomas eh, šķiet krita uz kādiem ārējiem, ārzemju eh, ienaidniekiem, eh, demokrātijas ienaidniekiem, kas nāk no trešajām valstīm. Īstenībā šīs šausminošās darbības veica radikāls ekstrēmists kas apgalvo, eh, ka aizstāv kādu visai savādu ideju par, par brīvu demokrātisku Eiropu. Un, protams, tam sekoja reakcija, un, protams, ka šī komis, komiteja asi nosoda šādu rīcību un eh, turpinās aizstāvēt demokrātiskās vērtības, daudzveidības, demokrātijas eh, un brīvības principus. un es izsaku arī līdzjūtību visiem tiem, kas ir zaudējuši savus tuviniekus šajā slaktiņā, to cilvēku ģimenēm, kur locekļi ir zaudējuši e, dzīvību. Un es izsaku arī atbalstu Liba komitejas vārdā Norvēģijas varas iestādēm, kas eh, pašlaik veic izmeklēšanu un visas attiecīgās eh, krimināla vajātšanas procedūras, eh, lai varētu notiesāt šajos apsmiešos aktos vainoto personu. Un saskaņā ar manu priekšlikumu, lai stiprinātu institucionālo dialogu par uh, eh, patvērumu meklēšanas pakotni, banku uh, eh, padome ir piedāvājis tiksties ar mūsu referentiem un ēnu referentiem mm, tuvākās nedēļas laikā. Un par to ir informēta ministru uh, padome kas, mm, kam bija sanāksmes opatā polijas prezidentūras paspārnē jau jūlijas sākumā. Un padoma ņēma vērā eh, šos te priekšlikumus. Tā ir tāda visai interesanta prakse. Mūsu koordinatoriem būs iespēja apspriest dialoga uzbūvi un iespēju organizēt publiskās debatas mūsu nākotnes lības sanāksmēs un arī uzklausīšanu uh, par uh, patvērumu meklēšanu un izmitināšanu 20. oktobrī 2011. Tālāk, jūs esat saņēmuši arī Lībe sanāksmju kalendāru uh, eh, 12. gadam, un mēs esam panākuši visiespējamo, vislabāko iespējamo kompromisu mūsu darbam nākamajā gadā. Un es ceru, ka jūs varēsiet atbalstīt eh, šo te projektu un tālāk administrācija varētu spērt tālākus organizatoriskos soļus, lai mēs šo te kalendāru varētu īstenot nākamgad. Tālāk pāriem pie ceturtā darba kārtības punkta. Un Šeit uh, vārds ir jādod uh, komisijai par uh, antikorupcijas pakotni. Tur ir vesela virkne dokumentu iekļauta. Un jūnijā Eiropas komisija pieņēma veselu pakotni dokumentu par korupcijas jautājumiem, izveidot pretkorupcijas ziņošanas mm, mehānismu un ziņojumu par modalitātēm, kā Eiropas uh, Savienība piedalīsies uh, tālāk eh, šajos pasākumos, kas ir vērsti uz korupcijas novēršanu Eiropā. Pakotne ir publicēta un komisija ir uh, pasvītrojusi, ka Eiropas ekonomika zaudē ap 120 miljardiem eiro katru gadu Tas faktiski sastāda 1% no visa Eiropas Savienības IKP. Tātad korupcija faktiski ir uh, līdzvērtīga uh, Eiropas Savienības budžetam, kas arī ir aptuveni 1% no visas Eiropas Savienības IKP. Tā kā šis eh, jautājums tiks apspriest plenāra sēdē 14. septembrī, un eh, šobrīd mēs uzklausīsim eh, sākotnējo informāciju, ko mums sniegs Jakubs Baratīnska kungs no komisijas. Viņš ir šeit zālē. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, paldies, ka dodat man vārdu. Es gribētu uzsvērt, ka kopš eh, šī komiteja sākusi darboties, eh, mēs esam saņēmuši ļoti plašu atbalstu no parlamenta šajos procesos, eh, kur mēs cenšamies pacelt augstākā līmenī eh, cīņu pret korupciju. Jūs iespējams atcerieties, ka Eiropas eh, parlamentā par pretkorupcijas politiku komisāra Malmstrēm pirms gada runāja par visaptverošu pētījumu atklājumiem, un te laikā viņa koncentrējās uz to, lai uh, parādītu, e, cik ļoti lielu postu nodara korupcija e, pārvaldībai, ekonomikai un arī sabiedriskās domas e, un tātad cilvēku uzticībai dažādām publiskām institūcijām, kas ir varbūt pats svarīgākais rezultāts analizējot situāciju, kas mums būtu visvairāk nepieciešams. Nevienmēr tā ir jauna likumdošana vai jaunas institūcijas. Mums ir stingrāk jāievieš tā likumdošana, kas jau ir spēkā, jo antikorupcijas likumdošanas sistēma ir attīstīta jau veselus 20 gadus. Un kā mēs atklājām, uh, ne jau jauni instrumenti ir nepieciešami, bet ir jāpanāk, lai tie instrumenti, kas jau ir mūsu rīcībā, darbotos pietiekami labi. 2009. gadā, kad ehm, veicām eiro barometru pētījumu par korupciju Eiropā, 80% Eiropas pilsoņi uzskata, ka korupcija ir viena no lielākajām problēmām uh, viņu dalībvalstīs. Šī te eh, pret korupcijas pakotne, kas tika pieņemta 6. jūnijā, uh, ir apkopojusi plašu dažādu pasākumu klāstu, uh, kas būtu jāīsteno dažādās politikas jomās Eiropas Savienībā un antikorupcijas ziņojuma uh, sastādīšana ir varbūt pats svarīgākais elements, eh, kas ļaus redzēt, ko dalībvalstis dara, lai cīnītos pret korupciju, un tas ir saistīts ar to, kas ir rakstīts Stokholmas programmā un ko padome uz, ir uzticējusi komisijai kā pienākumu veik, pas, veicot pasākums pret korupciju. Pirms mēs pārējām pie paša ziņojuma, vēlos minēt pāris jautājumus, mm, ko komisija ir izskatījusi, un tas ir jautājums par labāku juridiskās un tiesu sistēmu darbību cīnoties pret komisiju eh, saistībā arī ar konfiskācijām, ar uh, nelegāli iegūtu līdzekļu, konfiscēšanu, iesaldēšanu, tā tālāk, eh, labāka uzskaita, statistika, mm, pretkrāpšanas stratēģija, lai aizsargātu Eiropas finanšu intereses kā arī ļoti nozīmīgs ārējais aspekts mm, kas būtu koncentrēšanās uz korupcijas problēmām Eiropas Savienības paplašināšanās procesā, kā arī e, šie te antikorupcijas jautājumi iekļaušana ārējās politikas dažādos aspektos. Tātad konsekvence un pēctecība būtībā prasa, lai mēs izdarītu pietiekami daudz paši savās mājās, pirms mēs e, varam sākt izplatīt labāko eh, praksi un standartus pārējā pasaulē. Antikorupcijas ziņojums, kas ir šis jaunais elements, mm, un kas šajā paziņojumā ir izklāstīts, prasīs, lai dalībvalsts periodiski izvēlētu savu rīcību cīņā pret eh, korupciju, eh, norādītu sasniegumus, kā arī norādītu uz trūkumiem. Eh, tā pamatīdeja ir intensificēt šos te dažādos eh, pretkorupcijas pasākumus un veicināt eh, labāku tātad sadarbības starp dalībvalstīm un augstāk ticības pakāp vienu otrai. Šis ziņojums būs diezgan visaptverošs un ietvers ļoti daudz elementu, īpaši to, kas ir visnozīmīgākie Eiropas līmenī. Īpaši, piemēram, tas attieksies uz valsts iepirkumiem un jautājumiem, eh, kas ir varbūt raksturīgi un aktuāli tai vai citai dalību valstī. Būs vispārējā sadaļa, un pēc tam būs sadaļa, kur eh, nu, tiks veikta analīze atsevišķi pa dalību valstīm. Ziņojumā tiks iekļautas arī rekomendācijas eh, par pasākumiem gan Eiropas līmenī, gan arī uh, eh, ieteikumi par pasākumiem, kas veicam dalību valstīs. Un mēs šeit eh, veiksim ne tikai inventarizāciju par to, kas jau ir izdarīts, bet arī centīsimies palīdzēsim dalību valstīm, drosināsim tās apmainīties ar labāko pieredzi un praksi. Tātad tas viss tiks ņemts vērā, izstrādājot pirmo ziņojumu. Ziņojums tiks izstrādāts eh, ik eh, katrus divus gadus, un no vienas puses tas izmantos visus eh, pieejamos avotus, piemēram, priekšsēdētāju minēto mehānismu, apvienoto nāciju konvenciju e, pret korupciju, OECD materiālus bet mēs balstīsimies arī uz neatkarīgu ekspertu un pētnieku e, pētījumiem e, dažādu ieinteresēto pušu, arī privāta sektora un pilsoniskās sabiedrības novērojumiem. Ar šādu e, pieeju es ceru, ka mēs spēsim nodrošināsim to, lai e, tā saucamie Baltie laukumi tiktu aizpildīti, izmantojot Eiropas instrumentus, un e, tikai tad mēs varēsim veidot tā, tādu e, valdību, starpvaldību līmeņa monitoringu. Tātad no vienas puses mēs negatavojamies no jauna izgudrot riteni, bet mēs izmantosim, piemēram, Unhagu un Greko, kā jau esošus instrumentus, izmantosim arī izvērtēšanas raundus, veiksim attiecīgas pārbaudas dalību valstīs, Mēs izmantosim to, kas jau ir pieejams, un eh, neiz, izmantosim tos informācijas avots, kas būtībā jau ir pieejami. Tādā veidā es ceru, ka mēs varēsim izvairīties eh, no pārklāšanās ar jau eh, esošajiem antikorupcijas monitoringa instrumentiem, un bažas, ko pauda dažas dalība valstis, Mm, es gribētu teikt, ka nebūs atkal jaunas aptaujas anketas, ar kurām dalību valstīm uzmāksies visdažādākās eh, institūcijas, tātad mēs izmantosim jau to, kas eh, ir pieejams. Runājot par avotiem, eh, ko nodrošinās pilsoniskās sabiedrība, jāsaka, jau tiek realizēts projekts Transparency International kas balstās uz dalību valstu ziņojumiem vai ziņojumiem no dalību valstīm, faktiski eh, mums būs tāds sabalansēts dažādu avotu izmantojums. Komisija ir nākus klajā arī ar ziņojumu par līdzdalību Greko, un mēs būtībā vēlamies arī par šo ziņu, pie, eh, pie, ņemt vērā šo ziņojumu un to izmantot, dodot un padomi ir e, devusi mums mandātu par to, ka mēs varam izlemt, kā izmantot e, Greko un Eiropas padomas monitoringa mehānismu. Šī e, ziņojuma interesēs. Tālāk ir arī ziņojums par korupcijas apkarošanu privātsektorā. Tas ir ietver lēmums no 2003. gada, un tas ir parādīts, ka uh, direktīvas pārnešana eh, dalību eh, valstīs un atbildības, tas jau nosaka atbildību, kriminālu atbildību eh, kā kukuļdevējiem, tā kukuļņēmējiem, un šeit ir arī statistiskā informācija, tā kā faktiski mums jau ir pieejama informācija savot par to, kas jau notiek, tā kā ziņojuma mērķis ir Uh, nevis skatīties, kā likumdošana ir pārnesta nacionālajā likumdošanā un kā konvencijas ir pārnesta nacionālajā likumdošanā, bet gan kas notiek praksē. Lūk, pie tā mēs strādāsim tuvākajos mēnešos. Nu jā, pirmais ziņojums līdz tam vēl ir laiks, 2013. gads vēl nav rīt. Taču, ja mēs vēlamies veidot labu ziņojumu, kas radītu precedentu nākotnē tādam kvalitatīvam ziņojumam, tad faktiski ir jāsāk jau šodien, lai mēs visu izdarītu pareizi. Un tādēļ ir jāizveido ekspertu grupa, kas veidos ļoti svarīgu lomu, konsultēt komisiju par dažādiem elementiem, kas ir saistīti ar ziņojumu, tādiem kā indikātoru noteikšana, eh, konkrētu rekomendāciju, eh, noteikšana, labākās prakses un pieredzes identificēšana. Un šī ekspertu grupa tiks izveidota atklāt konkursa rezultātā. Tas eh, tiks publicēts jau pavisam drīz, oktobra vidū. Mēs vēlamies eh, tiešām savākt eh, viss iespaidīgāko ekspertu kolekciju no visas Eiropas, kas strādā mm, pie korupcijas jautājumiem, bet no dažādiem aspektiem, lai tie būtu gan no publiskās administrācijas, no uh, akadēmiķu aprindām, no pilsoniskās sabiedrības, biznesa aprindām un tā tālāk. Un eh, komisija, protams, ir pilnībā atbildīga par šo ziņojumu. Mēs eh, strādājam arī eh, pie darba uzdevuma attiecīgajam konkursam, lai izveidotu respondentu tīklu un viņi papildinās ekspertu sniegto informāciju. Faktiski tie būs tādi kontaktpunkti visās dalību valstīs. Un, acīm redzot, um, acīm redzot, tie būs galvenokārt pētnieki, kas spēs atlasīt svarīgāko informāciju katrai dalību valstī un varēs papildināt to informāciju, ko mēs iegūsim no dažādiem citiem jau uh, esošiem ziņojumiem šajā jomā. Svarīga šī ziņojuma daļa būtu indi būs indikātoru noteikšana. Tas nebūs viegli, jo korupcija ir uh, tāda sarežģīta parādība, kas ir tāda slēpta, un tur nav nekādu vienkāršu atbilžu. Uh, un tieši tādēļ pēdējos 20 gadus ļoti dzīves debatas notiek uh, par jautājumiem, kam tad var uzticēties, kas ir būtiski. Uh, Un arī, piemēram, tā saucamie uztvers indikātori ir ļoti svarīgi. Piemēram, tas, ko Pasaules banka un Global eh, Witness jau izmanto, ņemot vērā sabiedrības viedokli un to, kāds viņiem rodas priekšstats par korupciju. Mēs, protams, ņemam vērā arī eh, kriminālu procesu statistiku, Šeit ir runa arī par konfiskācijām un aktīvu izņemšanu. Būtībā darbs būs ļoti grūts, bet tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, ko mēs apspriedīsim ar ekspertiem. Un tagad mēs strādājam pie jautājumiem, kas saistīti ar mūsu iesaistīšanos vai pievienošanos Greko. Es domāju, ka tas būs interesanti. Eh, vairākiem parlamentu deputātiem un savas īsās uzstāšanās noslēgumā es gribētu teikt, ka mēs paļaujamies uz jūsu atbalstu šajā procesā. Un uh, kas tad mums ir vajadzīgs? Mums ir eh, vajadzīga labāka likum, esošās likumdošanas īstenošana. Un tieši tādēļ šis te ziņojums mums būtu iespēja izmantot, eh, teiksim, jūsu spēju ietekmēt, noteikt augstus standartus un virzīties uz pārmaiņām. Un tas viss darbosies tikai tādā uh, gadījumā, ja šis ziņojums būs kvalitatīvs un uh, ja eh, tas eh, gūs atbalstu no tiem, kas vēlas veidot antikorupcijas politiku gan Eiropas Savienības līmenī, eh, gan katra savā dalību valstī. Un mēs, protams, jūs informēsim par procesu, kā tas virzīsies uz priekšu, un liels paldies! Thanks. For... Lielas paldies komisijas pārstāvēm par šo te prezentāciju attiecībās pret korupcijas pakotni. Nu un lūk, pirms mēs sākam diskusijas deputātu vidū, varbūt mēs varētu vispirms uzklausīt padomus pārstāvi. Ja jūs vēlētos godātais pārstāvi izteikties, vai tā ir? Nē, ne? nevēlējieties neko teikt. Nu, Tad pāriesim uzreiz pie deputātiem. Un vispirms redzēju, ka pirmais roku pacēla Dejonga kungs. Much, uh, Paldies, priekšsādātāji! Nudien priecājos, ka organizējam šo viedokļu apmaiņu komitejā jo domāju, ka pretkorupcijas politika pašreizējos tiesību aktos ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Gribu pieminēt divus piemērus, kas, manuprāt, mums visiem tuvu pie sirds. Nu, tas ir viens ir Eirojost un Eiropola tālāka virzība, jo mēs taču zinām, ka tika iz, uzsākta lieta, eh, pretkorupcijas lieta pret Eirojost. Un tāpat arī bija lieta, kas bija saistīta ar kādu policijas ierēdni Eiropolā kas uzskatīja, ka nu, var tāpat vien vienkārši sagādāt darbu savam paziņam. Nu, tad mēs redzam, ka korupcija ienāk mūsu rindās. Nu, un galvenās diskusijas, ko šovasar dzirdējām, norisinājumies šajās garajās vasaras brīvdienās, ir parādījušas, ka korupcija pastāv arī ekonomiskā pārvaldībā Eiropā. Un tas ir būtisks šķērslis tālākam, tālākai virzībai. Nu, redzējām, kādas notiek sarunas par Eiropu, par krīzi, uh, Grieķijā un citās valstīs, Portugālē, Spānijā, Itālijā. Un tad papildus visam citām problēmām eh, pastāv arī korupcijas problēma, kas, protams, neļauj šīm valstīm attīstīties. Un mēs šeit tā tad runājam ne tikai ar tādu tehnisku raksturu jautājumu, bet ar jautājumu, kas ir ārkārtīgi būtisks arī pašreizējās ekonomikas krīzes eh, saistībā Eirozonā. Un tāpēc tiešām priecājos, ka Malmstrēms kundze ir uzņēmusies šo inicīvu. Tāpat arī priecājos, ka mums bija neformāla viedokļa apmaiņa ar komisiju jau iepriekš, ar komisāri, un ka mēs varējām līdz ar to dot savu ieguldījumu, izsakot piezīmes kopā ar kolēģiem kā grupa kopumā. Un izteicām vairākus punktus, kas tika iestrādāti rīcības plānā, un tos redzējām tagad pakotnē iestrādātus. Par to esam ļoti pateicīgi komisijai. Un tomēr Protams, ka parlaments vienmēr izrāda zinām nepacietību. Un kā jau nu pat teicu, mēs tiešām uzskatām, ka tas ir svarīgi mūsu ikdienas darbā cīnīties ar šo problēmu. Tas ir svarīgi arī Eiropas ekonomiskajai attīstībai. Nāsmu gluži pārliecināts, vai mums vajadzētu eh, palikt pie pašreiz izstrādātā, jo 2013. gads, kas ir paredzēts pirmajam ziņojumam ar iespējamām rekomendācijām, ir vēl ļoti tālu priekšā. Un es domāju, ja mēs varētu rast tādu veidu, kas ļautu mums atsevišķās jomās izteikt komisijai priekšlikumus, piemēram, jau starpziņojumu ietvaros un virzīt šo jautājumu priekš straujāk, es domāju, tas būtu atbilstošāk politiskai realitātei, ar ko šobrīd sastopamies. Otrām kārtām ir viena joma, kur, manuprāt, arī tāda zināma steidzamība, un tas ir iekšējā tirgus jautājums. Pēdējā gada laikā esam novērojuši, ka uzņēmumu, kas uh, dibināta Eiropas Savienībā un kas tiek apsūdzēta un varbūt arī notiesāta attiecībā uz kukuļu došanu varas personām eh, ārpus Eiropas Savienībām, nu, netiek tādā veidā sodīt, kā tam vajadzētu. Tas nav prioritatīvi. Piemēram, manā valstī netiek dot eh, prioritāte lietām par varas, eh, varas iestāžu personu piekukuļošanu, un tad, ja tas noticis ārpus eh, Eiropas Savienības, piemēram, ASV un tā tālāk, nu, piemēram, Nīderlandes valdība par to ir klusējusi, to redzējām Filips gadījumā, un tur bija skaidrs un gaišs norādes, ka eh, vajadzētu vērsties pret, lūk, piemēram, šo uzņēmumu darbībām, tad, kad viņi Eh, tad, kad viņi piekakuļo, piemēram, polijas slimnīcu, pār, ba, pārvaldošās eh, personas un struktūras. Un jāsaka, nevar ļaut šādai situācijai turpināties turpmākos pāris gadus. Tas ir steidzami to risināt. Priekšsādātāji grib arī turklāt izziņot divus eh, pasākums, ko uzskata par ļoti svarīgiem. Pirmām kārtām grasos organizēt apaļā gar, galdu sarunas 22. septembrī kopā ar Transparency International Un mēs runāsim par vienu konkrētu jomu, ko pieminēja komisija, un tā ir ANO pretkorupcijas konvencija. Ehm, domāju, ka arī komisārai Maustrēms kundzei vajadzētu saņemt pilnvaras komisijas ietvaros, ehm, lai piespiestu visiem dienestiem iesniegt ziņojums par to, kā Eiropas Savienība ievēro šo konvenciju un tās noteikumus. Es zinu, ka joprojām ir kavēšanās ar Un es zinu, ka joprojām ir kavēšanās ar šo notikumu izpildi, un e, tāpat mēs arī tiksimies ar attīstības un afet komitejas pārstāvjiem, tiks, ko, notiks kopijas, kopīga misija uz Nigēriju, uz Nigēras deltu Un, eh, nu, zināmā mērā tas būs tāda disciplinārā aspekta kontrole, bet arī lībe politiku kontrole šajā jomā, lai redzētu, kas notiek šeit ar uzņēmumiem, kādā veidā uh, tiek apkarota korupcija, vai tā tomēr spēlē kaut kādu jomu, lomu. Un uh, Eiropas Savienība kā tā tad veiks šādu kontrolas punktu. Uh, Un mums vajadzētu turklāt arī palīdzēt šiem uzņēmumiem tālākā politika izstrādē ciņā pret kolektīvu. Un tāpēc domāju, ka šī komisija arī bija lieliska iniciatīva. Paldies viņai par to, par šo vēlmi nodrošināt vairāk pārskatāmības lūk iegūstošajā nozarē Āfrikā, kontrolējot šos uzņēmumus. Un tāpēc eh, domāju, ka Lībe un Malstrēms kundzei vajadzētu ļoti aktīvi iesaistīties šāda veida darbībās. Nu, tas ir pirmais veids, kā mēs varam sākt savu ietekmi eh, tieslietās un iekšlietās. Paldies. Tālāk Anna Gomeša kundze, lūdzu. Uh, obrigada, senhor presidente. Um, eu quero também agradecer ao representante da comissão pelo, pelo trabalho feito e pelo que nos propõe. Uh, I, mm, i... Gribētu pateikties par jūsu paveikto darbu un paldies, ka to turpināt. Tāpat gribu vienkārši paturpināt to, ko teica De Jonga kungs, respektīvi 2016. gads tiešām ir pārāk tālu, jo jautājums taču ir ārkārtīgi sarežģīts. un tāpēc svarīgi izmantot pilnībā tos ziņojumus, ko jau esam izstrādājuši. Esam sagatavojuši taču gal galā arī starposmu ziņojumus par ļoti būtiskiem jautājumiem, un mums vajadzīgs arī šajā starposmā vairāk struktūras, e, tāpat jābūt ziņojumiem no privātā sektora. Ir ļoti dažādi veidi, kādā varam rīkoties un kā varam identificēt problēmas. Es domāju, ārkārtīgi svarīgi šeit nostiprināt lībe lomu Zinām, ka korupcija, protams, ir cieši saistīta ar ekonomikas krīzi. Šobrīd tas ir diezgan interesanti, jo, eh, zināmā mērā, tā ir tāda kā korumpētības krīze. Un tieši šīs korumpētās eh, prakses un rīcības ir novedušas pie tiem katastrofālajiem rezultātiem, ko novērojam tautsēmniecībā. Manā valstī tas, piemēram, pavisam izteikti ir tieši tā, un es domāju, tieši tas pats attiec arī uz Grieķiju. Un tomēr svarīgi saprast arī to, ka tie nav, tas nav tikai jautājums, kas ietekmē tādas valstis, kas eh, jau tiek pakļauts intervences programmām. Ir virkne citu valstu tāpat, kurām šobrīd varbūt nav ekonomiski intervence, nu, bez eh, īrijas, Grieķijas un Portugāles, kur tomēr joprojām ir nopietnas korumpētības problēmas. Te runājam par dažādu veidu uzņēmumu. Kā jau De Jonga kungs teica, te ir milzīgi starptautiski uzņēmumi virknē dalību valstu un tiek ierosināts patiešām visam nopietnas lietas, izteiks nopietnas apsūdzības par korupciju. Ir Portugālē tāpat arī ierosināts lietas eh, saistībā, piemēram, ar zemūdeni un ar, eh, tur bija saistība arī ar kādu Vācijas uzņēmumu. Un tas tika identificēta, tā tika identificēta, ka lūk, tieši korupcijas lieta Un jāsaka, šādās lietās nereti e, visa šī e, saistība, visa šī lieta iet pāri valstu robežām. Tik pieminēt arī virkni trešo valstu, kurās Eiropas Savienībai jau ir kaut kāda veida saiknes. Un tieši tāpēc nozīmīgi, lai mēs šeit, šai komitejā, varam dot savu ieguldījumu pēc iespējas apkarojot korupciju, strādājot valstīs uz vietas, uh, veidojot sadarbību ar šīm valstīm. Mums jāskatās arī uz offshore, uz offshoriem, uz visiem šiem, visam šim nodokļu paradīzēm. Jo mēs nevarēsim cīnīties efektīvi pret korupciju, ja mēs vispirms eh, nenoskaidrosim, kāda situācija ir ar valdībām, kas notiek ar offshoriem, kas notiek ar šiem investīciju paradīzēm. Tā ir problēma, kas eh, nav sporādiska pēc, pēc sava rakstura. Gan Lielbritānija, gan Vācija ir arī nesen vērsušās pret šiem jautājumiem, strādājot pie nodokļu eh, iekasēšanas eh, lietām. Un tāpat arī Šveicē bankām, kas saņem ieguldījumus, nāksies maksāt nodokļus gan Lielbritānijai, gan Vācijai visu darbi, šo darbību rezultātā. Un es domāju, ka mums kā Eiropas Savienībai vajadzētu skatīties uz līdzīgu vēr, veidu mēriem. Viss šis korupcijas koncepcija, protams, iet pāri Eiropas Savienības robežām. Tā ir saistīta ar mūsu attiecībām trešām valstīm, eh, ne tikai ar nodokļu paradīzēm un offshore investīciju centriem. Nē, bet mums jādomā par ANO konvenciju un tās ievērošanu. Tas ir, ievērošana, tas ir ārkārtīgi svarīgi nedrīkst būt nekāda ierobežojuma šai ziņā. Nu, tā piemēram, jautājums par nelegālu bagātības gūšanu. Un tad, protams, arī šie ziņotāji, jeb informanti. Manā valstī, piemēram, eh, bija gadījums, kur kāds britu pilsonis tik saņēma draudus uh, savai dzīvībai, veselībai, tāpēc, ka viņš bija ziņojis par virkni uh, atsevišķām personām, kas uh, nodarbojas ar korupciju saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem, tātad pārkāpšos tiesību aktus. Mm, viņš vērsās pret šīm institūcijām, cenšoties apkarot korumpētību tajās. Bet sit, visa sistēma nebija pietiekama efektīva, un šis cilvēks netika aizsargāts. Un tāpēc mums vajadzētu dubultot savus centienus. Portugāla ir ļoti uzskatāms piemērs tam, kā, kā var notikt korupcija. Nu, piemēram, šis kontrakts par zemūdenēm tikai daļēji tas ir ticis izmeklēts šobrīd. Un, jāsaka, izmeklēšanas mēķis šobrīd ir pievērsies Vācijai, jo, lūk, ar turien tik slēgt šie līgumi, šie kontrakti. Un ir bieži vajadzīgi jau divi gadi policijai, lai šo lietu un dokumentus izmeklētu un izskatītu. Uh, dokumenti tika pieprasīti no Vācijas un tā tālāk, bet tas ir daudz pa, pārāk ilgs laiks. Nevar divus gadus pavadīt meklējot dokumentus, tos izskatot un tam līdzīgi, jo tādā gadījumā mēs pie taisnīguma nenonāksim. Šāda veida procedūras un izmeklēšanas ir jāpātrina un procesi jāuzlabo kopumā. Priekšādātais. Šo sanāksmi iesāku, sakot, ka jūs visus priecājos redzēt, uh, pēc tam izsakot nosodījumu Oslo, slaktiņam, bet pēc tam arī jums teicu, ka 10.45 paredzams balsojums. Nu, tas ir balsojums, kura laikā mums jābūt ļoti piesardzīgiem ar laiku, tāpēc, ka atsevišķi deputāti ierodas tieši uz 10.45, jo viņi darbojas, nodarbojas ar citām lietām, strādā citās komitejās, un eh, Tāpēc mums jābūt precīziem. Nedrīkstam ievilkt debates, un balsošana būs jāsāk laikā debats mums jāpabeidz līdz 10.45, un tāpēc, godātie deputāti, gribētu jūs lūgt būt savaldīgiem un ierobežot savas runas plūdus, jo sarakstā jāsaka deputātu, kas vēlas izteikties, ir ļoti daudz, tāpēc gribu vēlreiz jūs lūgt, tātad būt atturīgiem, rezervētiem, bet tālāk uzstāsies Kirkopkungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Esmu ļoti interesēts komisijas priekšlikumos, jo domāju, ka tieši šajā jomā mums vajadzētu būt nulles pieļaujamības situācijai. Mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, e, protams, sekojam pašu savam reglamentam un noteikumiem. Es priecājos, ka tie arī ir padarīti striktāk attiecībā uz mūsu darbību. Un es domāju, tas ir labs sākuma punkts. Jā, mums jāsāk darbs pašiem savā pagalmā. Un pēc tam mēs, varam, mēs taču esam tautas pārstāvi. Un tad tālāk, kad nonākam pie komisijas priekšlikumiem, korupcija, manuprāt, priekšstādātāji, diemžēl ir ļoti klātesoši daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Atsevišķi dalību valsts ir ieviesuši jaunas tiesību aktus, piemēram, Lielbritānija, piemēram, kukuļdošanas akts ir pieņems eh, pie mums. Tas attiecas uz eh, attiecībām starp uzņēmumiem ar citām valstīm, ar varas iestādēm. Tas ir, protams, ļoti svarīgi šādi jauni tiesība akti. Un eh, jāsaka, tieši šādā tieksme arī tālāk jāpieņem. Nu, jāsaka, gan pēdējo desmit gadu laikā nes īpaši progresu manījis. Komisija savā ziņojumā konstatē, ka tas nav saistīts tik daudz ar instrumentu trūkumu, kā ar pašreizē, pašreiz pieejamo instrumentu īstenošanu, piemērošanu starptautiskajā un nacionālajā tiesību jomā. Nu, priekšādāties, domāju, tiešām ir pienācis laiks šīs problēmas beidzot risināt. Un uh, nesen skatījos dokumentālo filmu Nīderlandes televīzijā, tā saucās jaunā mafija, tas bija šokējoši, tur tika parādīts, kā Eiropas Savienības līdzekļi, kas paredzētu Bulgārijas attīrīšanas sistēmām, tika izmantot pilnīgi citiem mērķiem. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Un, manuprāt, tas ir kaut kas tāds, pie kā vajadzēja ķerties klāt arī komisijai, jo gal galā to taču nevar izdarīt tikai nākot klājā ar jauniem priekšlikumiem. Nē, šāda veida apkarošana jādara strikt uzraugot situāciju. Un visbeidzot, priekšsādātāji, korupcija ir pilnīgi skaidra definīcija. Esmu jurists un daudz citu arī to šai telpā zina. Pastāv definīcija, kas tas ir korupcija, bet neaizmirsīsim, lūdzu, ka ir arī tādas darbības, kas neietilpst šai definīcijā, bet tomēr ir korum, korupcijas pazīmes. Nu, priekšsādātāji, nu, ir tādas lietas, kas vienkārši, nu, tīri instinktīvi jums neliekas pareizs arī attiecībā lūk uz Eiropas Savienības iestādēm. Un tas attiec uz līdzekļiem, ko mēs paši tērējam. Un tajos brīžos, kad mums ir tāda sajūta, ka kaut kas nav kārtībā, tad ierēģiem jau vajadzētu nākt lai ar brīdinājumiem, lai pārliecinātos, ka mēs nenonākam līdz šai korupcijai tās definīcijas izpratnē pilnīgi nulles pieļaujamība. Nedrīkstam paciest nekādu korupciju. Tas ir pilnīgi nepieņemam, un komisijai līdz ar to arī vajadzētu stāvēt sardzē un mūs. Un mums palīdzēt šajā cīņā. Jā, paldies, tas jau bija daudz labāk. Nākamā runātāja. Jā, varu piekrist, ka jāstrādā pie korupcijas apkarošanas, un tāpēc atzinīgi vērtēju komisijas paziņojumu lai arī, protams, man ir virkne komentāru papildinājumu. Skatos, ka komisija pārsvarā savā darbībā ir vēlsies uh, pievērsties gaidāmajiem novērtējumiem, situācijas izvērtēšanai dalību valstīs, bet tad parādās jautājums. Nu ļoti labi. Kāpēc mums ir vajadzīgs šāds ziņojums? jo šī ziņojuma noslēguma brīdī taču mēs nāksim klajā ar virkni tālākiem rīcības ierosinājumiem, ja vēlamies korupciju apkarot vai ne tā. Un tāpēc īsti nesaprotu, kāpēc ir vajadzīgs tieši šāds novērtējums, vai nevajadzētu vairāk pievērsties tam, ko vēlamies panākt ar šo ziņojumu, noteikt kaut kādus mērķus, domāt par to, kādi būs tālākie soļi. Piekrīt lielākajai daļai vis, ne, punktu, ko minēja Kirkopkungs, bet turklāt domāju, ka mums šeit Eiropas Savienībā vajadzētu arī pašiem savus noteikumus padarīt striktākiem, jo bieži vien notiek negodīga rīcība. Un es domāju, ka pirmais solis korupcijas apkrošanā ir pārskatāmība. Un, kad runājam par pārskatāmību, tad jāsaka, ka tādas pārskatāmības īpaši daudz nav Eiropas Savienībā. Es to neredzu. Un pat šajā parlamentā tās pietrūkst. pietrūkst. Mēs nedrīkstam būt liekuļi, nedrīkstam būt divkoši. Mums ir jāsaprot, kā tad ir pašiem šie noteikumi, ko pievērojam sev. Mēs atceramies ļoti labi šo skandālu, kas bija saistīts ar vairākiem mūsu kolēģiem, kas uh, saņēma nu, tādus kā kukuļus no plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas izlikās par kādu citu. Par to visu ļoti labi zinām. Bet kamēr vien ļausim cilvēkiem, kas ieņem amatus varas iestādēs, nu, piemēram, šeit parlamentā vai nacionālajos parlamentos, ja viņiem būs pe, pa, atļauti cita veida ieņēmumi, piemēram, no darbības eh, dažādu uzņēmumu valdēs un tam līdzīgi, es domāju, ka tad tādā gadījumā vismaz eh, kaut kādu veidu izmeklēšanai vienmēr būs jānotiek. Uh, Jo es domāju, ka kaut kas tur tomēr īsti nav kārtībā. Varbūt tā vēl nav gluži korupcija, bet kaut kas tur tomēr īsti nav kārtībā, kā Kirkopkungs teica. Un galu galā mums jādomā par to, kas tad ir mūsu mandāts tajā gadījumā, ja šāda situācija tiktu konstatēta. Ja mēs šādas situācijas neapkarosim, tad jāsaka, mēs izmantojam dubult morāli. Nu, tas ir mans viedoklis. Komisija pieminēja pašreizējos instrumentus cīņā pret korupciju privātajā sektorā un tikai nedaudz, pavisam nedaudz pieminēja politisko korupciju, bet es domāju, ka faktiski, nu, vismaz šajos grūtajos laikos Eiropas pilsoņiem ir jāredz, ka mēs ieņemam stingru nostāju pret korupciju tieši politiskajā jomā, politiskajās aprindās. Domāju, ka varam pat domāt par attiecīgiem līdzīgiem noteikumiem attiecībā uz politisko partiju finansēšanu, uh, Tāpat arī uz līdzekļu tērēšanu vēlēšanu kampaņās, ja vēlamies parādīt iedzīvotājiem, ka kaut ko darām, un ja vēlamies skatīties paši sev acīs ar skaidru sirdsapziņu. Un par valsts pasūtījumu runājot, es domāju, valsts pasūtījuma politika Eiropas Savienībā šobrīd arī ir pārāk vāja. Nu, vismaz šai sektorā es domāju, ka mēs varētu ļoti striktus noteikumus izstrādāt. Paldies! Paldies, saka priekšsādētājs. Tālāk Monika Makovei. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādētāji. Es uh, atbalstu kor korupcijas apkarošanas politiku Eiropas Savienības līmenī. Un uh, tas ir laiks, kad uh, mēs to mēģinām darīt. Līdz šim Mums tas nebija izdevies dalībvalstu līmenī, tāpēc es priecājos, ka tiek paredzēti stingrāki mehānismi, pie kuriem būs jāstrādā. Gribēju atgādināt arī korupcijas apkarošanas pasākumu svarīgumu. Korupcija maksā, izmaksā naudu, tā apdrauda tiesiskumu un gal galā izkropļo tirgu tā ir spēlējusi zināmu lomu šīs eh, pašreizējās krīzes izraisīšanā un atl, atbīda tālākā nākotnē atveseļošanos. Cīņa pret eh, korupciju ir svarīga savienības līmenī. Gribēju atgādināt arī un pateikties eh, kolēģiem par to, ka šis parlaments ir sniedzis savu ieguldījumu, lai tiktu noteikta kopēja politika Eiropas Savienības līmenī. Uh, Mēs uh, esam pieņēmuši rakstisku deklarāciju par to, un mēs esam lūguši nodibināt uzraudzības mehānismu Eiropas Savienības līmenī. Dar, darbu pie šiem pasākumiem veids komisija, Un es domāju, ka šajā darbā galvenā vērība jāliek uz būtiskajiem faktoriem, proti pretkorupcijas uh, tiesību aktu īstenošanu. Dažās dalībvalstīs ir labi tiesību akti, citās varbūt netik ļoti, tomēr to īstenošana ir galvenais jautājums. Būtu jāparedz arī aktīvu konfiskāciju un tam līdzīgi mehānismi. Domāju, ka šeit varētu likt uh, punktu un uh, gaidu labu sadarbību ar kolēģiem šajā jautājumā. Paldies, priekšstādātāji! Es domāju, ka visi, kas līdz šim ir runājuši, izteica ļoti noderīgus komentārus. Es uh, nožēloju, ka mēs uh, nevarējām saņemt komentāru no padomes, jo Viens no galvenajiem punktiem, kuru uzsvēra komisija, ir politiskās grības trūkums dalību valstīs risināt šo problēmu, kura, kā tikko sacīja Monika Makavēja, kas uh, apdraud tiesiskumu un skar arī cilvēktiesības, jo tās apdraud individu tiesības. mēs redzējām ainu, ko iezīmē komisija, proti to, ka tiek vāji īstenots ES pamatlēmums, kas tika pieņemts pirms dažiem gadiem, un tas, ka dažas dalībvalstis nav pievienojušās starptautiskajām konvencijām. Gribēju atgādināt to, ka Lielbritānija nesen pieņēma pretkorupcijas likumu, uh, Tomēr tā ir viena no septiņām dalību valstīm, kas nav ratificējusi konvent, Eiropas eh, padomas konvenciju pār civiltiesību korupciju. Renāte Vēbere arī uz to norādīja. Viņa runāja arī par problēmām, ar kādām nācās saskarties eh, Eiropas parlamenta deputātiem. Uh, Jā, mums uh, ir nācies novērot politiskās grības trūkumu, un, kā sacīja Timotīs, nav panākts pietiekami liels progress. I mean, un tas ir pārsteidzoši, un ir ārkārtīgi žēl, ka padome nesagatavoja drosmīgu paziņojumu, kurā 27 dalību valstis sacītu, ka ķersies pie šī jautājuma un ka beigs spēlēties ar šīm lietām. Krimināla tiesībās ir uh, divi ārkārtīgi svarīgi punkti, uh, kas uh, ir saistīti ar savstarpējo uzticēšanos starp uh, iestādēm pārobežu kontekstā, ja pastāv aizdomas par korupciju. Un būtībā mēs pieņemot tiesību aktus balstāmies uz to, ka šāda savstarpēja uzticība pastāv. Ja es uzticos iestādēm citā dalību valstī, tad es pie, pieļauju, ka, tiks not, ka notiks arī godīga objektīva tiesa. Otrakārt Komisija arī sacīja, ka korupcija ļoti bieži ir uh, lieta, ko izmanto organizētā noziedzība, un viens no acīm redzamākajiem piemēriem šeit ir cilvēku tirzniecība, piekukuļojot uh, robežsargus un uh, policiju. Tā ir taktika, ko cilvēku tirgotāji ļoti bieži izmanto. Un tā ir milzīga problēma, un es ceru, ka padome patiešām. Um, pievērsīs uh, būtisku uzmanību šai diskusijai. Es gribēju sacīt, ka mēs atbalstam ES līmeņa ziņošanas mehānismu, un es domāju, ka mums uh, nevajadzētu sacīt, ka mūs neinteresē tas, kas notiek dalību valstīs. Un to mēs uh, nevaram atļauties, un uh, Mēs nedrīkstam saglabāt šādas eh, barjeras vai šķēršļus. Dalību valstīm ir jābūt iespējai uzticēties vienai otrai, un eh, ja tās nav gatavas risināt šo jautājumu, tad mums jāsāk apšaubīt savstarpējā uzticēšanās kā eh, šādas likumdošanas pamats. Paldies, Ābrehta kungs! Jā, liels paldies priekšsādātāji! Es piekrītu tam, kas līdz šim tika sacīts. Un Mēs vienmēr esam vēlējušies zināt, vai kā, kā notiek uh, pretkorupcijas pasākumu īstenošana, un es domāju, ka pašlaik ir laba iespēja to noteikt par prioritāti. Domāju, ka korupcijas apkarošana ir ārkārtīgi svarīga, jo, kā mēs dzirdējām iepriekš, korupcija apdrauda uh, tiesiskuma pamatprincipus, un ja mēs neapkarosim korupciju prioritārā kārtībā, uh, tad mums radīsies problēmas ar likumu piemērošanu un īstenošanu citās nozarēs. Domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs un steidzams jautājums. Mēs dzirdējām arī no Dejonga kunga, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu ātrāk par piedāvāto laika grafiku, tāpēc es domāju, ka būtu ļoti svētīgi, ja mēs jau tagad varētu sākt strādāt pie uh, tiesību aktu labākas um, īstenošanas. Tā ir viena no prioritātēm arī tiesiskuma jomā. Un kopsumā tā ir arī cīņa pret organizēto noziedzību ekonomikas uh, sektorā. Domāju, ka šeit ir svarīgi noteikt prioritātes, uh, kur ir nepieciešams ieguldīt papildu līdzekļus, paredzēt jaunas uh, pasākums un instrumentus, bet, kā sacīja Kīrkopa kungs, tas nav tikai jaunu instrumentu veidošana, bet arī pastāvošo noteikumu īstenošana. Gribētos precīzāk zināt, kādi tad būtu šie piedāvātie pasākumi un instrumenti konkrēti, kas varētu palīdzēt labāk īstenot pastāvošos tiesību aktus dalību valstīs gribētos dzirdēt arī stingrākus vārdus no padomes. Un, eh, kā jau sacīju, tas patiešām ir ārkārtīgi steidzīgs jautājums, kuram mums jāķeras klāt nekavējoties. Mēs nevaram atļauties vairs gaidīt. Paldies, eh, Lui Mišēls, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Visam ātri gribu pieminēt pāris lietas, kas ir svarīgas un kas ir minamas šo debešu, debešu konstruktēs. Nu, pirmām kārtām gribu pateikties Malsrēmas kundzei par šo iniciatīvu. Konkrētā tēma, protams, ir ļoti sarežģīta, jo tad, kad skatāmies, cik ļoti trūkst entuziasma atsevišķās dalību valstīs, lai ķertos pie šiem jautājumiem, lai īstenot konvencijas noteikumus, kas, eh, nu, vismaz drusku ļautu tos pārtulkot konkrētās tiesību normās, nu, tad jāsaka, nebrīnamies, ka tas trūkst arī Eiropas Savienības līmenī. 12 dalību valstu joprojām nav parakstījuši papildus protokolu protokolu, nav parakstījušas arī šo civilo protokolu pret korupciju. Piecas nav parakstījušas konvenciju, vēl, vēl citas konvencijas, nu un e, es domāju, ka pirmā problēma līdz ar to ir tā, ka vienkārši pietrūks politiskās gribas. Nu, tā tas vienkārši ir. Nu, lūk. Un tāpēc piekrītu Sārai kad viņi saka, ka, lūk, pirmais ir, pirmā nepieciešamība ir parakstīt šos noteikumus tā, lai Eiropa padomu varētu arī izteikties. Nu, tas, domāju, būtu lieliski iespēja vienkārši piespiest šīs dalībvalsts rīkoties tīri politiskā ziņā. Ziņojums tas, protams, arī ir ļoti svarīgi. Tas ir eh, svarīgi tam, eh, tai gadījumā, ja tam būs tālāka ietekme, dinamiskas attīstības ietekme, un tas arī, protams, piedāvās eh, viedokli par pašreizēju situāciju. Un turklāt es gribētu cerēt, ka ziņojumā tiks noteikti nosaukts arī tās valsts, kur situācija nav viennozīmīga. Un vēl viena lieta, ko gribēju vēl pieminēt, Eh, ir, es domāju, ka ir vajadzīgs no komisijas puses arī saraksts ar tām lietām, ko tā uzskata par paraugu praksi dažādās dalību valstīs šai ziņā. Vēbers kundze runāja par eh, valsts iepirkumu, eh, attiecībā un, un partij, eh, politisko partiju finansējumu. Lūk, tāpat es domāju, ka vajadzētu būt aizliegt arī dažādu veidu kontraktus starp uzņēmumiem politiskajām partijām, ja vien tie nav pārskatām un tā tālāk. Un vajadzētu samazināt arī visas tās summas, ko, piemēram, iespējams veltīt tērēt vēlēšanu kampaņām, jo rezultātus tādā veidā jau var panākt briljants. Un tas tiešām ir korupcijas jautājums. Tas man šķiet nozīmīgi. Vēl viens jautājums, kas šķiet tik pieminēts, Un tā ir šī koncepcija par to, ka nav savienojama valsts amatpersonas eh, vieta un pienākumi ar kaut kādu veidu darbību privātajā jomā. Nu, te tik runāts lūk par to, ka, kā tas ir, ja, ir deput, ja kāds ir deputāts un tad pēc tam darbojas ar uzņēmumu valdī. Es domāju, šai ziņā jāsturas ļoti, ļoti piesardzīgi. Šis princips, protams, pats par sevi tas viss ir ļoti labi, bet ir eh, ļoti uzmanīgi jākontrolē, lai nerastos nekādi interešu konflikti. Ir jāskatās uz paraugu praksi, jā, lūk, tas ir svarīgi. Tā, piemēram, piemēram, e, jāro, jā, piemēram, tika runāts par politiķu atbildību, bet svarīgi atcerēties arī par augstāko līmeņu ierēģiem un viņu amatiem un pieņemamiem lēmumiem. Arī viņiem ir kaut kāda veida saiknes ar savām e, valstīm, savām e, mītnes zemēm, un arī šeit var rasties problēmas. Un tāpēc es gribētu cerēt, ka komisijai darba laikā izdosies nākt klajā ar pavisam konkrētām rekomendācijām, kas būtu vērts uz konkrētām dalību valstīm. Un ir vajadzīgs arī debatas par pavisam konkrētiem priekšlikumiem, kas arī attiecīgi jāīsteno un tāpēc gribētu precīzāk zināt, kādā veidā jūs domājat iesaistīt arī pilsonisko sabiedrību šī jautājuma eh, risināšanā, jo pilsoniskai sabiedrībai šeit liela loma spēlējama jo pilnīgi noteikti eh, nevaram to padarīt par tādu instrumentu, kas vērstos pret politi par politiku kopumā. Šo pretpolitikas eh, gēnu, kas pastāv pilsoniskajā sabiedrībā, tā nedrīkstam to skatīt. Paldies, Mišel kungam, tālāk Bronks kungs. Uh, thank you. Liels paldies. Kura korupcija ir viena no tām koncepcijām, kas uh, skaidri ir pelnījusi nosodījumu. Uh, Un uh, tāpēc uh, vienmēr ir kārdinoši atbalstīt jebkuras pasākumus, kas ir vērsti uz tās novēršanu. Tomēr es domāju, ka mums ir jāuzdod šeit divi jautājumi. Kāpēc uh, komisija varētu būt efektīvāka šeit nekā dalību valstis? Dalību valstīm ir labākas zināšanas par pastāvošo praksi to valstīs, un viņiem ir iespējas labāk novērtēt korupcijas riskus un tos novērst. Un, ja viņas to Eh, nespēj, tad um, jājautā, kā. Otrakārt, cik šāda pakotne izmaksās? Man ir zināms aizdomas, ka komisijas uh, rekomendācijas uh, nebūs nekas jauns. Un tā palielinās tikai es izdevums šajā jomā. Paldies! Manā runātāja sarakstā bija vēl daži citi vārdi. Tomēr es redzu, ka deputāti, kuri bija pieteikušies runāt, pašlaik nav zālē, tāpēc varbūt atgriezīsimies pie komisijas un varbūt uh, uzklausīsim kādu vārdu arī no padomes. Tad varētu pielikt uh, punktu šim darba kārtības jautājumam un virzīties tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie deputāti, es gribētu jums apstiprināt, ka mūsu iekšlietu ministrs Jāržī Mila būs uh, priecīgs paskaidrot uh, jautājums, kur tiks skatīti 14. septembra plenāra sesijā, kā to pieminēja priekšstādātājs. Liels paldies, un tagad došu vārdu komisijai. Liels paldies! Man bija ļoti liels prieks uh, dzirdēt atbalsta vārdus un uh, komisijas uh, darba uzslavas Un gribēju pateikt vēl vienu lietu par šo ziņojumu un noteiktiem termiņiem. Protams, kā komisijā ir zināma nepacietība, jo mēs vēlējāmies piedāvāt uh, kop, kopēju politiku pēc iespējas ātrāk. Un ņemot to vērā, ir skaidrs, ka uh, šis uh, ziņojums ir instruments, kas uh, vairos politisko grību un veicinās uh, labāko prakšu apmainīšana, apma, apma, apmainīšanos ar labāko praksi. Tur būs uh, iekļautas ļoti labas idejas un uh, rekomendācijas, kas ir um, atrodamas dažādos ziņojumos. Un, um, bet es domāju, ka šajā ziņojumā tām tiks uh, pievērsta īpaša uzmanība. Gribēju jums sacīt, ka mēs esam dzirdējuši ne tikai uzslavas, protams, ka ir arī skeptiķi. Uh, kas saka, ko tad eh, dos vēl viens ziņojums, ja tik daudz ziņojumu jau ir pieņemts. Mēs, protams, to uztveram ļoti nopietni. Mēs gribam, lai tas uh, visiem parādītu, kas sniedza eh, reāli pievienoto vērtību. Un, lai šis ziņojums būtu veiksmīgs, mums ir nepieciešams labs sagatavošanās darbs. Es domāju, ka uh, Tas ir diezgan realistisks novērtējums par to, kad to ir iespējams paveikt. Ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai gala process, bet arī procesi, kas vainagotos ar šī ziņojuma apstiprināšanu. Tie tiks uzsākti šī gada nogalē un nākamajā gadā. Un domāju, ka uh, mums a, būs nepieciešams rīkot arī vairākas a, konsultatīvas un informatīvas sanāksmes ne tikai Briselē, bet arī vairākās citās Eiropas Savienības vietās. Domāju, ka tā būs laba iespēja runāt par šiem jautājumiem, un mēs ļoti ceram uz sadarbību ar Eiropas parlamentu, kurš varētu tam pievērst lielāku uzmanību. Mēs vienmēr esam a, gatavi uh, sadarboties ar visiem, bet uh, mēs nevaram uzņemties uh, risku, ka ziņojums uh, nesniedz pievienoto vērtību un nav kvalitatīvs. Liels paldies! Un tagad, kā jau sacījām, mēs mainījām šīs dienas uh, darba kārtību. Un tad, tad uh, pašlaik pāriesim pie septītā darba kārtības punkta. Tas ir saistīts ar trešo valstu valsts piedarīgo ieceļošanas un uzturēšanos nosacījumiem sezonas nodarbinātības nolīgu, nolūkos. Zi referents šajā atzinumā ir Klots Murais, un došu vārdu viņam. Gribēju sacīt, ka ir saņemti vismaz 270 grozījumi par šo ziņojumu Mēs esam atbildīgā komiteja un uh, asociētajā komitejā atzinumu refer līdzreferente bija Antigona Papadopulu. Tā tad uh, pašlaik gribētu uzsākt uh, nelielu diskusiju par to, par šo jautājumu, lai mēs uh, desmitos. Uh, 30 varētu sākt balsošanu. Morais kungs, liels paldies priekšstādātāji. Es eh, saprotu, ka balsošana notiks 10.45, eh, tāpēc izteikšos pēc iespējas īsāk. Gribēju atgādināt eh, kolēģiem, ka mums notiek vairākas diskusijas par šo dosjē vēl pirms vasaras atvaļinājumiem, un es esmu īpaši pateicīgs ēnu referentiem par ļoti atklātu un godīgu diskusiju Tas ir tā atspoguļojas iesniegtajos grozījumos. Gribēju teikt paldies Argentīnai kundzei, Papadopulu kundzei un citiem. Mēs esam saņēmuši 217 grozījumus, kā jau jūs priekšsādātāji sacījāt, un um, ir 131 grozījums arī nodarbinātības komitejā, kur koferātī kungs bija līdzreferents. Un, uh, Tuvāko nedēļu laikā mēs mēģināsim tos eh, iekļaut atzinumā. Protams, ka šis grozījums skaits parāda divas lietas. No vienas puses šis priekšlikums pēc savas būtības ir um, ārkārtīgi šāra koncepcija, kas attiecas uz uh, sezonas strādniekiem un st nosaka jau pašlaik spēkā esošos noteikumus. No otras puses, ņemot vērā darba tirgus kontekstu Eiropas Savienībā, šie jautājumi ir ārkārtīgi delikāti, jo tad, kad mēs mēģinām nostabilizēt kādus darba tirgus aspektus attiecībā uz kādu ne ES valsts piedarīgo grupu, tad mums vienmēr nākas runāt arī par nelegālo migrāciju un uh, likumīgās migrācijas pārvaldību. Tāpēc ir ļoti svarīgi šeit panākt līdzsvaru, un uh, tas atspoguļojas šajos grozījumos. Viena no būtiskākajām jomām mm, ir um, Tātad gribētu, lai jūs diskusijā pateiktu savus uh, ieteikumus un lai mēs nākamnedēļ varētu turpināt šo darbu. Gribēju parunāt arī par nozarēm, uz kurām attiecas šī direktīva. Mēs esam norādījuši, ka lauksaimniecības, uh, augļkopības un turisma nozares uh, būs galvenās. Un tāda bija vienošanās starp mani un konferāti, ko, koferāti kungu. Jā, ir grozījumi, kuros ir vispārējais konsens, tad tiem vajadzētu tikt attiecinātiem uz šīm trim nozarēm. Rodas jautājums, vai dalību valstīm būtu jāparedz arī, jā, jādod iespējas attiecināt tos citiem sektoriem. Uh, Vesela virkne grozījumu paredz to, ka dalība valstis uh, var iesaistīt uh, šeit uh, valsts iestādes un sociālos partners. Un es uzskatīju, ka sociālie partneri tiešām ir jāiesaista. Tomēr mm, grozījumos skaidri ir parādīta doma, ka sociālajai partnerībai nebūtu jādod galīgais vārds. Mm, sociālajie partneri var spēlēt daudz dažādas lomas bet eh, ja viņi tiek iesaistīti, tad es domāju, ka tas eh, būtu galvenais, kas interesētu mani un koferatī kungu. Un, protams, par šo jautājumu ir notikusi pamatīga diskusija, un uh, mēs esam par to runājuši arī ar ēnu referentiem. Uh, Runājot par darbības jomu, kas ir uh, ekskluzīvā lībe kompetencē, gribēju vēlreiz atgādināt, ka es norādīju uz to, ka komisijas priekšlikumā ir runa par tikai par uh, trešās valsts valsts piedarīgajiem, kas uh, dzīvo ārpus ES un ierodas ES uh, sezonas darbiem. Domāju, ka zināmā mērā tas varētu tikt saistīts ar to, ka trešo valstu valstu piedarīgo imigrācija varētu tikt regu, regulizēta. Un daži ierosināja to attiecināt tikai uz trešo valstu valsts piedarīgajiem, kas dzīvo ārpus ES, un Argentīnī kundze vēlējās, lai tas tiktu attiecināts tikai uz trešo valstu valsts piedarīgiem, kas legāli uh, dzīvo ES. Ēnu referenti ir iesnieguši grozījumus par veselu virkni jautājumu, un tas nozīmē, ka uh, citi kolēģi uzskata, ka sākotnējā pozīcija ir uh, pareiza, un šeit ir runa tikai par detaļām. Uh, Runājot par kompetenci, kas ir uh, kopīga lībe komitejai un nodarbinātības komitejai, tad starp uh, referentiem tika panākta vienošanās, ka mēs uh, vēlējāmies past, padarīt stingrākas definīcijas, kas nosaka noteikumus sezonas darbiniekiem. Ja jūs paraugāties uz to, kā Lībe vispār skatīja šo priekšlikumu, attiecībā uz uh, ekstremālākajām situācijām, kas uh, paredz uh, noteikumus uh, pieņemamiem dzīves apstākļiem dalību valstīs. Tad uh, grozījumos mēs redzam atbalstu mūsu manam un koferatī kunga priekšlikumam noteikti detalizētākus nosacījumus uh, adekvātam dzīves uh, apstākļu līmenim. Mm, es domāju, ka mums šeit jāturās pie komisijas priekšlikuma par minimālajiem standartiem attiecībā uz uh, veselību un uh, higienu. Mm, būtībā tas uh, saskan ar domu, ka sezonas strādniekiem ir jānodrošina labāki dzīves apstākļi Un uh, būtībā es vēlos, uh, lai tiktu noteikts, uh, ka, kas tad ir pieņemama dzīves apstākļi. Es biju ierosinājis pieturēties pie sešiem mēnešiem, jebkurā 12 mēnešu periodā, un to atbalstīja arī ALDE un Tautas pārtīs savos grozījumos. Uh, ir eh, plaša, plašs konsensus par to, ka sezonas darbs būs 6 mēneši, jebkurā 12 mēnešu periodā. Mm, padomē bija daži oponenti, ka, un, kas eh, sacīja, ka šis eh, laiks varētu būt ilgāks, bet mums bija zināms šaubas par to, ka šādi ilgāki laika posmi varētu tikt uzskatīt par sezonas darbu. Es domāju, ka Pašlaik ir plašs konsensus par to, ka par sezonas darbu var tikt uzskatīts darbs sešu mēnešu periodā, jebkuros 12 mēnešos. Un tas ir jautājums, kas ir ekskluzīvā lībe kompetencē. Iesniegti daži grozījumi attiecībā uz prasībām par darba līgumiem, veselību un tā tālāk. Ir daži grozījumi attiecībā uz uh, nosacījumiem, kā tiek apstiprināta mm, sezonas darba atļauja. Un es domāju, ka šajos grozījumos mums uh, īpaša uzmanība ir jāpievērš tam, vai tie ir samērīgi un vai jau pastāv zināmas uh, normas dalībvalstīs, kas ir tikpat uh, stingras kā šis piedāvājums. Eh, ir runa arī par ieceļošanas noteikumiem Schengenas zonā. Šie jautājumi visi ir jāskata, un es eh, saprotu, kāpēc eh, šādi grozījumi ir iesniegti ar mērķi paredzēt stingrākas noteikumus sezonas strādnieku ieceļošanai. Runājot par sezonas strādnieku aizsardzību, tā ir mūsu dalīta kompetence ar nodarbinātības komiteju ir iesniegta vesela virkne priekšlikumu par uh, sezonas strādnieku vispārēju aizsardzību, un uh, tas ir saistīts ar šī priekšlikuma būtību, proti aizsargāt uh, viss neaizsargātākos no šiem strādniekiem, radot stabils apstākļus darba tirgu šajā jomā. Un tāpēc uzraudzības un inspekciju jautājumu ir um, jā, jāveido tā, lai mēs uh, neviktimizētu sezonas strādniekus, paredzot uh, samērīgas sankcijas uh, darba devējiem, bet pie šiem, šiem jautājumiem jāpieskars ļoti delikāti. Es zinu, ka šis priekšlikums ir visai pretrunīgs un negribētu teikt, ka tas nav populārs, bet es zinu, ka tā, uh, tas var ietekmēt balsošanu. Es gribēju atklāti runāt par to, ka mums bija diskusija arī par vienoto atļauju, un uh, mēs apzināmies uh, šī jautājuma delikāto raksturu. Mēs saprotam, kāpēc šāds priekšlikums tika izteikts un domāju, ka šie grozījumi mums dod iespēju no vienas puses uh, sabalans, atrast līdzsvaru starp uh, sezonas strādnieku aizsardzību un uh, starp uh, ekonomiskajiem nosacījumiem Eiropas Savienībā. Domāju, ka ir jāņem vērā kolēģu bāžas par nelegālo migrāciju. Uh, kuru var ietekmēt šis priekšlikums. Domāju, ka šeit ir nepieciešams uh, atrast līdzsvaru, un mans kolēģis no Koferatīkungs no Nodarbinātības komitejas uh, mums uh, izdevās panākt ar viņu konsensu šajos jautājumos. Paldies! Thank you, Mr. Moraes, for your job and the, for the presentation of the amendments to be Jā, jūs pilnīgi pareizi atzīmējāt, ka tā ir tikai viena stadija e, šajā te diskusijā. Tā, protams, vēl nav noslēgusies. Mēs to varēsim turpināt. Un vispirms mēs uzklausīsim padomus un komisijas pārstāvs, viņi vēlas izteikties. Uh, Dēna Šmita no komisijas šķiet ir klāt. Un viņi ir gatavi izteikties par šo ļoti būtisko mm, jomu par sezonas strādniekiem no trešajām valstīm. Lūdzu. Bet lūdzu, izsakieties īsi. Paldies! priekšsēdētāji, es tiešām varētu izteikties īsi, un es vēlētos pateikties Morājas kungam un Koferātī kungam par grozījumiem. Vēlos pateikties arī pārējiem deputātiem. Es piekrītu šiem vispārējiem komentāriem, ko viņš izteica, gan sākumā, gan beigās. Šis eh, jautājums ir ļoti jūtīgs, tas attiec uz ļoti specifisku migrantu eh, kategoriju, kam ir vajadzīga aizsardzība. Un tādēļ eh, tā rada tik daudz bāžas. Un tieši tādēļ eh, komisija cenšas izveidot tādu sabalansētu tekstu. Un arī komisijā ļoti daudz diskusijas notiek, eh, lai šādu te sabalansētību nodrošinātu un lai atsauktos uz visiem eh, šiem te satraukumiem un virkne grozījumu un fakts, ka tie aptver ļoti dažādas jomas, parāda to, cik ļoti sarežģīts ir šis dokuments un mm, ar padomas palīdzību mēs, un jūs palīdzību mēs centīsimies atbalstīt šo dokumentu. So really es uh, pilnībā piekrītu visiem šiem vispārējiem komentāriem, un mēs ļoti labi apzināmies uh, šī darba uh, nopietnību. Es uh, analizēšu tikai dažus punktus, kas tika pacelti, un tur faktiski ir par visiem šiem punktiem iesniegti grozījumi. Piemēram, vai ir iespējams pieņemt pieteikumus no dalībvalsts teritorijas. Es domāju, ka tas jau ir apspriests un komisija uzskata, ka šeit ir jākoncentrēs tikai uz trešo valstu pilsoņiem, kas nāk no uh, valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības kas ierodas uz ierobežoto laiku Eiropas Savienībā, un mums ir arī jāsaprot, ka visa šī te piedāvātā schēma eh, balstās uz šī īslaicīgas uzturēšanās principu. Tas ir šīs schēmas eh, neatraujams elements, kas varbūt būtu jāpārskata, ja mēs aptvērumu paplašinātu, jo tur ir eh, jau citi noteikumi par, par ģimenēm un tā tālāk. Uh, tā kā faktiski nevajadzētu varbūt šeit paplašināt aptvērumu. Tālāk lēmumu pieņemšana, par to arī tik ārkārtīgi daudz runāts um, un diskutēts dažādās sanāksmēs. Mēs esam definējuši, kas tad ir šīs te sezonas aktivitātes, un definīcija ir pietiekoši šaura, lai e, to varētu vieglāk piemērot un lai ļautu ņemt vērā dažādu dalību valstu specifiskās situācijas. Sezonas strādnieku definīcija cieši saistīta ar nozarēm, e, bet e, šāds nozaru saraksts tekstā nav iekļauts. Un doma par to, ka ir jāiekļauj sociālajie partneri, definējot sezonas darbus, domāju, tas ir ļoti interesanti, bet e, mēs ar nolūku izvēlējāmies ne uh, iekļaut specifisku konkrētu sarakstu ar nozarēm, kuras būtu iekļaujamas, lai varētu elastīgi pieiet darba tirgus vajadzībām. Kas attiec uz darba apstākļiem, ir izskanējušas prasības izveidot eh, tādu galīgu definētu sarakstu, bet manuprāt ir svarīgi, lai būtu tāds proporcionalitāti ievērojuši pants, kas no vienas puses aizsargātu sezonas strādnieks, bet no otras puses būtu jāveido vienkārša un tāda pievilcīga sistēma, lai eh, tā arī tiktu izmantota, jo uh, ja mēs kaut ko uzspiežam, kas ir nērti lietojams, tad iespējams, ka to neviens arī neizmantos. Kas attiecas uz uzturēšanās ilgumu. Komisija piedāvāja šeit maksimālo periodu sešu mēnešu garumā, vienā kalendārā gada laikā, taču tas varētu būt arī 12 mēnešu, jebkur 12 mēnešu periods. Uh, bet dažādās dalībvalstīs situācija ir atšķirīga un uh, ir noteikti šie limiti no 3 līdz 6 mēnešiem, citās valstīs šis periods ir garāks. Tā kā padomi ir gājusi varbūt tālāk, pie, iesakot 9 mēnešus, tā kā komisija 6 mēneši ir tāds, nu, vidusceļš starp dažādiem piedāvājumiem. Svarīgi jautājumi, protams, ir sezonstrādnieku aizsardzība, viņu izmitināšanas kvalitāte. Mēs šeit izsakamies ļoti vispārīgi, bet ir piedāvājumi varbūt detalizētāk analizēt šo jomu. Un es gribēju minēt, ka, jā, ja, tāds ir nolūks, tad varbūt var izmantot eh, jau esošo kīkomunitē, kas eh, ir izstrādāts citās jomās, piemēram, ģimenes atkal apvienošanās direktīvā un citās. Un es negribētu ielaisties dažādos sīkumos par inspekcijām un informācijas nepieciešamību, jo tuvākajos mēnešos mēs uh, atvērsim imigrācijas portālu, un tur būs arī eh, saite uz nacionālajiem imigrācijas portāliem, kur cilvēki varēs rast konkrētāku informāciju par nosacījumiem dažādās dalībvalstīs, jo ne viss tiek regulēts Eiropas Savienības līmenī. Tā kā mm, tas nodrošinās migrantiem labāku informē, informētības pakāpi. Paldies! Agnieszka, skun, Agnieszka uh, saņem no uh, padomas puses. Lūdzu, paldies, priekšsādētāji. Vēlotos eh, pateikties eh, visiem par izteiktiem viedokļiem. Es vēlējos pateiktos abiem referentiem, kas uh, ar mums tikās un dalījās ar mums viedokļos par šīm direktīvām. Skatoties uz padomas pozīcijas, šodien negribētu iepazīstināt jūs ar detaļām, jo pirmā sanāksme par migrācijas jautājumiem notiks 13. un 14. septembrī, un pēc šīs sanāksmes mēs arī sniegsim informāciju par to, kāda ir padomas pozīcija. Un tagad uh, diskusijām laiks, un Koferatī kungam došu vārdu, kurš bija iesaistīts uh, grozījumu izstrādāšanas procesā. Paldies uh, priekšsēdētāji, paldies Morājas kungam. Gribu vēl vienreiz teikt paldies visiem, kas palīdzējuši sagatavot šo ziņojumu, kas uh, piedalījās šajā darba grupā. Nu, darbs katrā ziņā ir ļoti ambiciozs, jo runājam šeit par jautājumu, kurā nav vienprātības. Nav vienprātības ne prezidijā, nekur citur. Un tieši tāpēc šai ziņojumā grūti nonākt pie kaut kādiem kopsaucējiem. Nu, protams, jāņem vērā arī aktuālā situācija tirgu. Gribu īsumā runāt arī par jautājumiem, kas tika pieminēti. Tātad vispirms par aptvērumu. Es saprotu, ka komisijai ir zināmi, ir, um, ir zināmas bažas un, un ka tā vēlas, lai šajā aptverumā ņem, tiktu ņemt vērā tikai trešo valstu piedarīgie. Bet es domāju, ka mums jādomā arī par kaut kādu veidu pārī, pārējais režīmu, pārējais režīmu, kas tiktu piemērots, piemēram, eh, direktīvas sākotnējā darbības posmā. Un domāju, ka šajā gadījumā to vajadzētu piemērot arī tiem, kas jau ir ieceļojuši Eiropā. Tādā veidā piedāvājot viņiem iespēju uh, īstenot darbību, lūk, sezonas eh, darba vietās, ja tas ir tas, ko viņi vēlētos. Ja šāda veida noteikums izstrādāsim, ja tie būs atbilstīgi, tad tādā gadījumā mēs varēsim padarīt legālus virkni ieceļojošo darba vietas, kuras tie tāpat jau strādā. Ja šāda pārējais režīma savukārt nebūs, tad sastapsimies ar problēmām. Bet, kā jau teicu, šāda veida pārējais režīms varētu attiekties tikai uz pašu direktīvas darbības sākumu. Tālāk. Sektori, kam šī direktīva tiktu piemēr, piemērota, mana pārliecība ir tāda, ka visefektīvāk būtu censties skaidri identificēt, kāds tad ir aptvērums attiecībā šiem individiem šajā direktīvā, un tad ļaudu dalībvalstīm detaļas attiecīgi īstenot jo tās taču saprot savas situācijas daudz labāk. Varbūt, iespējams, šos sektors kaut kādā veidā konsolidēt, varbūt to var darīt ar attiecīgiem tiesību aktiem. Bet pats galvenais ir atcerēties sociālos partnerus un da, gūt viņu apstiprinājumu mūsu darbībai. Gal galā viņi taču ir jāiesaist šajā elastīgajā pieejā un. Uh, Un tāpēc eh, visam šīm pusēm, kas pārstāv gan darba ņēmējs, gan darba devējs, ir jāspēj savā starpā vienoties. Turklāt jāņem vērā arī starptautiskās tiesību normas. Un, ja nu ir kādas atkāpes no ierosinātajām regulām, tad jāsaka jāvērš pie sociālajiem partneriem pēc risinājuma. Tikai tā šī situācija varētu būt efektīva, tas tāpēc, ka situācija dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. Man ir grūti identificēt kaut kādu veidu kopsaucējs, bet Bet, ja nu mēs veidosim tādu gan struktūrā direktīvu ar pietiekamu elastības devu, ņemot vērā arī lūku sociālos partners, eh, nu tad tādā gadījumā varbūt varam nonākt pie tāda dzīvotspējīga risinājuma. Un ko vēl gribēju teikt? Laika grafiks. Mēs par to esam jau runājuši iepriekš. Ierosinājums par sākotnējiem sešiem mēnešiem um, no, no gada, manuprāt, ir atbilstīgs. Ir arī tādi, kas ierosināja ilgāku laika periodu, piemēram, deviņus mēnešus, bet es tomēr dotu priekšroku īsākam laika periodam. Un kāpēc? Nu, tāpēc, ka, manuprāt, citādi mēs apdraudēsim e, pašu šī instrumenta pamatu mērķi. Ir arī tādas sezonālas darba vietas, kas e, netiek sasaistīts ar konkrētām skaidrām sezonām. Nu, piemēram, ir tāda darba, kas turpinās arī ziemā lauksaimniecībā. Nu, ražas ir ļoti dažādas. Pārsvarā tas ir vasaras beigās, bet citreiz tas ir arī pavasarī. Un tāpēc nedrīkstam ņemt vērā tikai un vienīgi kalendārā gada ierobežojums. Nē, te jāatminās arī, kādas ir šīs sezonas lauksaimniecībā. Bet savukārt turismu sektorā sezonas atkal ir pilnīgi citādāks. Te atkal nevaram uh, rēķināties ar kalendāro gadu. Nē, mums ir jādomā par tādiem laika ierobežojumiem, kas būtu saprātīgi arī, mē, kas atspoguļotos šajā mm, per, laika periodā, un par to gal galā visiem jānonāk pie viena viedokļa. Nu, šajā priekšlikumā šķiet neredz nekādu konfliktu ar sākotnējo principu, ko komisija ierosina. Vienkārši jautājums ir par to, kā padarīt šo risinājumu efektīvāku un īstenojamāku. Paldies par jūsu ieguldījumu. Grazie. Mrs. Papado. Paldies, tālāk Papadopulkundzē vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man jāsaka, ka šis jautājums ir ļoti jūtīgs, un tādēļ šeit ir tiešām jāatrod pareizais līdzsvars, ir jābūt pietiekoši viss aptverošai pieejai šim jautājumam, un par cik diskusijas vēl turpinās, es domāju, ka mūsu uh, viedoklis ir svarīgs. Un uh, tas ir otrais, kas tiek izstrādāts tūlīt pēc uh, sieviešu tiesību komitejas atzinuma. Un jā, mēs, protams, varam piekrist tām bažām, ko Marājas kungs izteica, un arī to, ko Koferātī kungs tikko sacīja, eh, bet ir labi, ka kaut kas tāds tiek darīts Eiropas līmenī. Uh, Un galvenokārt sezonas strādnieki ļoti bieži ir sievietes, kuras sastopas vēl ar papildus grūtībām, papildus izaicinājumiem. Un sezonālo strādnieču sieviešu eksploatācija, diemžēl, notiek gan mājokļa nodrošināšanas kvalitātes jomā, kas ir neadekvāta, gan eh, darba samaksas jomā. Uh, un arī, teiksim, jautājumi, kas ir saistīti ar grūtniecību, uh, ar seksuālu eksploatāciju, ar bērnu audzināšanu. Tās viss ir tādas specifiskas problēmas, kas skar uh, daudz smagāk sievietes sezonas strādnieces nekā vīriešus. Un tieši tādēļ sieviešu tiesību komitejā mēs uzskatām, ka uh, šie apsvērumi arī ir jāņem vērā šajā atzinumā gan runājot par finansējumu, gan uh, par pieeja informācijai. Mums ir jāpiedāvā palīdzība sievietēm sezonas strādniecēm. Eh, Daudzas no tām varbūt pat ir analfabētas, un viņas pat nezina, ka viņām ir kaut kādas tiesības. Tā kā pie informācijai ir ļoti svarīgi un jādomā, kā to nodrošināt. Un visbeidzot, kas attiecas uz monitoringu un novērošanu un šiem te mehānismiem, kas tiks izmantoti, tie ir jāizveido tādējādi, lai Tad, kad sievietes kļūst par eksploatācijas upuriem, viņas nebaidītos eh, aizstāvēt savas tiesības, un ja viņām būs eh, pieeja informācijai, tad viņas arī zinās, kādā veidā ir jāziņo par šādiem gadījumiem un pārkāpumiem. Tālāk papanika laukungs. Paldies, priekšsēdētāji! Runājuši grieķu valodā, tas noteikti būs ātrāk un precīzāk. E, tātad vēlreiz paldies visiem un visvairāk, protams, Morājas kungam par viņa lieliski izstrādāto atzinumu un lielisko sadarbību, kādu mēs esam baudījuši līdz šim, un, protams, arī paldies Koferātī kungam e, par viņa ieguldījumu un sadarbību. Mums ir bijušas eh, diskusijas ar referentiem un ēnu referentiem, un man ir jāsaka, ka jau no paša sākuma, eh, vismaz cik tā tas attiec uz EPP, tad mums ir bijusi ļoti skaidra virzība eh, un viedoklis attiecībā uz sezonas strādniekiem. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, un mūsuprāt, prāt, Mums visiem ir jābūt apņēmības pilniem risināt problēmas, kas ir saistītas ar šo jomu. Protams, ka ir skaidrs, ka ir eksploatācijas gadījumi, tas ir labi zināms, tas ir pierādīts. Un eh, šo parādību vajadzētu apkarot bet tas būtu jādara, izmantojot labi izstrādāt līdzsvarotu sistēmu lai mēs patiešām varētu nodrošināt reālu aizsardzību šiem uh, cilvēkiem un nodrošināt to, ka dalībvalstis uh, arī respektē uh, šos te noteikumus. Vispirms mums ir jāizvairās no jebkāda veida uh, ļaunprātīgas izmantošanas, tad, kad sistēma, no šīs sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas, tad, kad tā tiks izveidota. Šāda iespēja būtu jānov, jānovērš bet direktīva būtu jātiecina tikai uz trešo valstu pilsoņiem, kas ierodas īslaicīgi Eiropas Savienībā un pēc tam dodas atpakaļ uz savām mītnes zemēm. Es zinu, ka ļoti daudz ir pacēluši jautājumu par tiem cilvēkiem, kas jau atrodas Eiropā, kas varbūt šeit uzturas legāli. Un finanšu krīzes uh, Uh, spiesti strādā kā sezonas strādnieki. Un daudzi mm, kolēģi ir teikuši, ka mums arī šo strādājošo problēmas arī vajadzētu atrisināt. Es, protams, saprotu uh, kolēģu bažas, taču, kas attiec uz cilvēkiem, kas legāli dzīvo Eiropas Savienībā, tad mums ir jāsaka, ka mums jau ir likumdošanas sistēma, kas faktiski risina šos jautājumus ļoti daudzos aspektos. Uh, ir ārkārtīgi grūti kādam, eh, kam ir uh, īslaicīga mm, uzturēšanās atļauja kādā no Eiropas valstīm doties uz citu uh, valsti uz laiku, kas ir ilgāks par uh, trijiem mēnešiem Schengenas nos, nosacījumu dēļ. Tātad, ja mēs vēlamies uz visiem sezonas strādniekiem uh, Uh, šo te likumdošanu attiecināt, vajag vispirms apskatīt Schengenas uh, kodeksu. Jo cilvēki, kas dzīvo legāli Eiropas Savienībā, uz viņiem jau ir daudzas, uh, daudz likumdošanas akti, kas regulē viņu uh, tiesības un iespējas dzīvot un strādāt citā dalību valstī. Un pirms vasaras atvaļinājuma mums šajā komitejā bija diskusijas uh, par uzņemšanas nosacījumiem uh, Eh, un arī patvērumu meklēšanas procedūrām, eh, jo jūs ļoti labi zināt, kāds ir problēmas, kas ir saistīts ar šo te patvērumu meklēšanas pakotni, kas atkal ir pavisam eh, cits stāsts un nejauksim to kopā ar trešo valstu sezonas strādniekiem. Ja mēs vēlamies, lai šo, eh, šīs divas pārējās strādājošo grupas, ko es tikko minē, minētu, tad eh, vajadzētu to visu sākt izskatīt citās pakotnēs, piemēram, patvērumu meklētāju eh, sezonas strādnieku problēmas izskatīt attiecīgi viņiem veltītajā dokumentu pakotnē. Uh, Mūsu nostāja ir tāda, kāda tā ir, nevis tādēļ, ka mēs akli pakļaujamies tam, ko saka komisija, bet mēs vēlamies koncentrēties konkrēti uz šo jomu, jo gal galā būs arī e, ierobežojumi un e, noteikumi, ko nosaka citi likumdošanas akti, un tad e, tajās jomās, uz kurām tie attiecas, ar šīm lietām tad arī būtu jātiek galā. E, daudz ir iesnieguši grozījumi, e, kur ir runa par to, kā tomēr vajadzētu ņemt vērā arī visu to um, strādājošo tiesības, kas eh, legāli atrodas Eiropas eh, Savienībā un tā tālāk. Uh, Eh, gan pilsoņiem, gan tiem, kas šeit ir ar uzturēšanās atļaujumu, darba atļaujumu, tā tālāk. Nē, es to visu neapšaubu. Bet padomājiet par cilvēkiem, kas nelegāli ierodas Eiropas Savienībā, nu tā tad nelegāli. Un ja mēs dodam viņiem iespēju kaut kā tomēr legāli izbraukt no val eh, un atgriezties savā valstī, vai arī tomēr legalizēt savu uh, stadiju Eh, šo te eh, nu, legalizēt savu stāvokli, eh, tad vajadzētu padomāt, ko tas nozīmēs šiem cilvēkiem un ko tas nozīmēs vispār nelegālai imigrācijai kā tādai. Es domāju, lūk, šie vēstījumi ir ļoti svarīgi. Tie būs ārkārtīgi svarīgi tiem cilvēkiem, kas iebrauc no Ziemeļāfrikas un dažādiem citiem krīzes skatiem reģioniem. Un ja viņiem būs šāda iespēja, kaut kāda iespēja eh, darīt un uz, kaut ko darīt. Es zinu, ka ļoti daudz patvērumu meklētāju faktiski ļaunprātīgi izmanto šo iespēju. Viņiem nav nekādu uh, tiesību uz patvērumu, taču viņi mēģina atrast kaut kādus baltos plankumus noteikumos likumdošanā, lai viņi tā vai citādi sevi iedabūt iekšā Eiropas Savienībā un legalizēt savu stāvokli. Bet šeit mēs eh, cenšamies tik galā ar ļoti konkrētu, nelielu cilvēku grupu ar sezonu strādniekiem, un tāpēc nevajadzētu radīt visādas eh, iespējas eh, apiet likumu ar līkumu un iekļaut bezgalīgi lielu skaitu dažādu nelegālo imigrantu, kas nebūtu nav sezonas strādnieki. Tātad, ko es gribu teikt? Mūsu grozījumi, kā arī citu kolēģu grozījumi, būtībā saskana ar to, ko sacīja referents. Tātad ir jānodrošina aizsardzības sezonas strādniekiem. Problēmas mēs saprotam. Mēs vēlamies, lai pieaugtu informētība par šīm problēmām, par šo problēmu raksturu. Mēs vēlamies, vēlamies izvērēt, izvēlēties izveidot sistēmu, uh, kas darbotos. Mēs arī gaidām diskusiju un komentārus, kas turpināsies nākamnedēļ, un es ceru, ka mēs visi varēsim vienoties un uh, nonākt pie pozitīva rezultāta. Sargentīnī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Atgriezīsimies pie iemesliem, kādēļ mēs vēlamies vispār atrast kaut kādu regulējumu sezonas strādniekiem, kas attiecas uz zaļajiem Uh, mūsu viedoklis, eh, protams, ir, ka ir nepieciešams regulēt uh, šo strādājošo stāvokli Eiropas Savienībā, un šī nav nekāds noslēpums, ka ļoti daudziem eh, cilvēkiem ir ļoti slikti darba apstākļi, īpaši tiem, kas šeit atrodas un strādā nelegāli. Tā kā to beigu beigās vajadzētu apturēt, bet jābūt šeit konsekventiem. Eh, pie mums iebrauc cilvēki, kas strādā, daudziem no viņiem ir ļoti uh, eh, zemes izglītības līmenis, viņi varbūt pat analfabēti, bet tas nenozīmē, ka viņiem nebūtu jānodrošina cilvēku cienīgi darba apstākļi un uh, dzīves līmenis, kamēr viņi šeit uzturs un strādā. Mēs esam piedāvājuši īpašu grozīju, uh, grozījumu, kas attiec uz inspekcijām uz vietām, jo Tieši tā ir joma, kura noteikumi visbiežāk netiek ievēroti. Mēs jau varam visādus noteikumus sarakstīt uz papīra, bet tad, kad uh, valstu inspektori atsakās ierasties rūpnīcās vai saimnieci, zemnieku saimniecībās vai dārzkopības biedrībās, uh, nu, tad, protams, ir grūti secināt, vai ir, eh, vai noteikumi tiek vai netiek ievērot. Es domāju, ka tiem, kas šeit strādā nelegāli, tomēr vajadzētu dot iespēju legalizēt savu uzturēšanos un darbu, bet nu tā gluži nenotiek. Uh, Kāds, kas šeit atrodas legāli, mēs, protams, zinām, ka viņš te strādā sešus mēnešus, mēs zinām vārdu, zinām, kur viņš dzīvo, zinām, kas ir viņa ģimenes locekļi, un mēs varam sekot, lai viņš pēc sešiem mēnešiem neilgāk atgrieztos atpakaļ savā mītnes zemē. Ja mēs to kontrolētu atbilstoši, jā, e, tas, protams, būtu labi. Ir dalība valstis, kas šādu iejaukšanos nevēlas Un faktiski daudziem ir taisnība, ka ja mēs gatavojamies palīdzēt nelegāļiem legalizēt savu stāvokli, tad faktiski mēs, nu, atveram uh, vārtus ļoti daudziem nelegāļiem, bet no otras puses tā ir dalība valstu problēma, ja viņiem nav uh, atbilstošas kontrolas. Manuprāt, eh, sistēma, ko mēs veidojam, ir sistēma, eh, kas ir vērsta uz to, lai nodrošinātu, ka Eiropai būtu arvien mazāk vajadzības pēc cilvēkiem, kas strādā nelegāli, ka mēs nodrošinām darbu, kas ir eh, cilvēkcienīgos apstākļos veikts un uh, tiek nodrošināta arī normāla dzīves un uzturēšanās apstākļi. Tas ir faktiski tāds pirmais solis uh, plašākai uh, likumdošanas izstrādē par uh, migrantu darbu, jo te vēl ir ļoti daudz darba. Ne jau visi ir sezonas strādnieki, kas migrē darba nolūkos uz Eiropu. Es domāju, ka tas ir jādara vēl daudz plašāk. Jā, es vēlējos atgādināt priekšsēdētājs, ka ļoti daudzi uh, deputāti ir ieradušies uz balsošanu, kura bija paredzēta 10.45. Bet vēl daži deputāti ir pieteikušies izteikties, bet es lūgtu jūs būt īsākiem, jo mums ir jāpilda arī citi pienākumi. Ja, Also, glaub... Jā, liels paldies. Es domāju, ka runājot par sezonas darbu, tad eh, te mēs runājam par eh, zaķiem un ežiem. Jūs eh, varat iedomāties situāciju, ka pašlaik ir um, jāmēģina noteikt noteikums sezonas darbiniekiem, jo darba ņēmēji tiek uh, izmantoti. Tā, šī sistēma ir tika izmantota, lai paverdzinātu cilvēkus, uh, lai nodrošinātu algu dempingu. Uh, bet es personīgi nediem, nedomāju, ka šāda cirkulāra migrācija ir iespējama. Es domāju, ka mēs te varam izdomāt desmitiem jaunu uh, terminu, dziedāt uh, operārijas, bet uh, cirkulāra migrācija kā tāda nemaz nepastāv. Un tā pastāv tikai atsevišķos gadījumos, un tāpēc mums būtu jādomā, vai ar jēdzienu sezonas darbs uh, mēs saprotam to, ko mēs vēlamies ar to saprast, kā jau sacīja Papa Nikolaus tie strādnieki, kas jau pašlaik ir Eiropas Savienības valstīs un eh, ka viņiem ir citas iespējas strādāt, tad man jāteic, ka tā nav taisnība. Minēšu kā piemēru Vāciju. Tur ir vesela virkne cilvēku, kas tiek pieciesti, kuri tur dzīvo desmitiem gadu, bet viņiem nav šāda iespējas veikt šādu darbu. Es pieļauju, ka līdzīga situācija arī citās valstīs. Man jāteic, ka Eh, Vācijā ir liela grupa cilvēku, kas ne, šādu darbu pat nevar veikt. Un es domāju, ka būtu jāpadomā, vai mums nevajadzētu ņemt vērā to, ka ir jānodrošina iespēja strādāt sezonas darbu Eiropas Savienībā. Šeit neiet runa tikai par nelegālo migrā migrāciju, ko, kā to sacīja Argentīna kundze, bet gan par cilvēkiem, kuri juridisku iemeslu dēļ, vismaz Vācijā, to nemaz nevar darīt vai arī viņiem ir ļoti grūti uzsākt šādu darbību. Es domāju, ka par to mums vajadzētu padomāt. Otrais punkts. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai darba apstākļi tiktu skaidri noteikti un tiktu skaidri noteikti pamatprincipi, kurus Eiropas Savienība uzskata par svarīgiem. Tātad tas, tas būtu 131. pāns līgumā par Eiropas Savienības darbību. Uh, par um, migrantu darba konvenciju un tā tālāk. Domāju, ka uh, šiem dokumentiem būtu jāpievērš uzmanība un varbūt, ka mums vajadzētu to izmantot par pamatu, lai skaidri definētu darba apstākļus, kā tas ir noteikts uh, mig migrējošo darbinieku konvencijām. Es domāju, ka ir jāraugās, lai nenotiktu diskriminācija balstoties uz dzīmumu, rasi un tā tālāk. Un tas viss nav tik vienkārši. Un es domāju, ka uh, tas uh, pašreizējā formulējumā netiek panākts. Gribēju sacīt, ka tam būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Kas ir sezonas darbs? Es uh, biju vasarā atvaļinājumā pie Baltijas jūras. Uh, Un jāteic, ka tur ir gan pavasara sezona, gan vasaras sezona, gan uh, ziemas sezona. Kā, kas ir šī sezona, man nav ne mazākās nojausmas. Tomēr es uzskatu, ka tā būtu jāierobežo uz pusgadu vai kā tam līdzīgi. Diemžēl man joprojām nav skaidrs, kā to var attiecināt uz zināmām nozarēm. Labprāt parunātu par to vēlreiz ar referentu, jo šķiet, ka pašlaik te nav nekādas skaidrības. Mums ir ārkārtīgi svarīgas, striktas prasības darba devējiem, jo mēs esam noteikuši veselu virkni prasību darba devējiem grozījumu veidā un negribētu tos arī apstrīdēt, bet jāteic, ka ir jāņem vērā šeit uh, nelegālā nodarbinātība, nodokļu maksāšana un tā tālāk. Arī darba ņēmēja aspekts ir ārkārtīgi svarīgs. Paldies. Thank you. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Nu, mums gandrīz jāpārceļ balsojums uz pulkstens 11. Precīzi pulkstens 11. ar 15 minūšu noslēgumu. Tad tomēr gribētu gan atkavēlēt trīs deputāti, kas vēlas izteikties. Un gribētu jūs visus trīs lūgt ierobežot savu uzstāšanās laiku uz vienu minūti tā lai mēs debats varam noslēgt, lai varam um, uzklausīt arī referentu un viens no sākt balsot. Mulderkungs, jums pirmajam vārds, lūdzu. Labi, priekšsēdētāji, bet jums vajadzēja pateikt to jau no paša sākuma, tā lai visiem ir ierobežots uzstāšanās laiks, nevis tikai beigu runātājiem. Es ļoti augstu vērtēju abu koordinātoru centienus nonākt pie kaut kāda kopsaucēja. Mums ir jārod vienprātība pēc iespējas lielākā mērā. Uh, Nu, kamēr, eh, nu, ja jūs jautājat man, es domāju, ka mums vajadzētu pieturties šeit pārsvarā pie lauksaimniecības turismu un uh, sociālajiem partneriem gan vajadzētu konsultēties, bet nevajadzētu viņu uh, eh, teikto uzskatīt par likumu. Tāpat esmu arī pret uh, nelegālās migrācijas veicināšana Eiropas Savienībā. Nedomāju, ka mums vajadzētu dot šeit iespēju tiem cilvēkiem, kas jau šeit nelegāli uzturs, jo tas radītu nepareizo priekšstatu par Eiropu. Protams, ka dzīves uzturēšanās vietām ir jābūt saskaņotām ar minimāliem visas Eiropas standartiem. Nu, kas attiecas uz kontraktiem, es domāju, ka tur vajadzētu ietvērt arī arī atgriešanās eh, izmaksas atpakaļ uz mītnes vietu un tāpat arī atbalsta šo sešu mēnešu periodu uh, uzturēšanās vienā valstī. Nu, tā bija viena minūte priekšsādātāji. Paldies! Paldies Mūdar kungam par to, ka izteicāties īsi un palīdzējāt mums tādējādi. Es kā priekšsādātājs arī vienmēr cenšos būt elastīgs, bet, nu, ukreizēm tomēr situācija liek noteikt striktus laika limitus. Un tāpēc eh, tomēr lūdzu eh, deputātus izteikties īsāk, jo mēs riskējam taču atkal un atkal, atkal laika grafiku sāk tālāk Pirkerkungs. Paldies, priekšstādātāji. Mēs eh, visi zinām, ka šī ir ārkārtīgi delegāta tēma, kad mēs runājam par sezonas strādniekiem, jo mēs zinām, ka šeit ir jāņem vērā dažādas vajadzības gan darba devēja, gan darba ņēmēja intereses. Tā ir ļoti komplicēta sistēma. Tāpēc es nevēlētos, lai mēs eh, neveiktu skaidru nošķīrumu. Es domāju, ka tas ir svarīgākais. Mēs šeit runājam par direktīvu, kas attiecās uz sezonas strādniekiem, un šeit mums nebūtē jādiskutē par patvērumu meklētājiem, par uh, nelegālo migrantu legalizāciju un par uh, visiem pārējiem apstākļiem, kurus šeit ir iespējams iejaukt klāt. Uh, šeit mēs runājam tikai par sezonas strādniekiem, un es domāju, ka mums ir viennozīmīgi jānosaka, ko mēs ar to saprotam. Gribētu brīdināt jūs no, šāda, no šādas uh, sajaukuma. Otrakārt, gribētu parunāt arī par termiņiem, par šiem laikiem. Protams, ka ir jāsaglabā elastība, jo Atsevišķās valstīs uh, ir strādnieki, kas strādā ziemas mēnešos vai vasaras mēnešos, tomēr es nedomāju, ka to būtu jāre, jārēķina kalendārā gada ietveros. Domāju, ka kalendāro, kalendāros uh, periodus ir iespējams noteikt uh, konkrēti un uh, nodrošinot uh, atsevišķo dalību valstu intereses. Varbūt dažām dalību valstīm uh, tie būs nevis seši, bet deviņi mēneši kā maksimālais sezonas garums. Otrais jārunā par arī pieteikumu noraidīšanu kādā dalību valstī. Domāju, arī šeit ir jāparedz elastība. Tikai tad, ja atkārtoti tiek pārkāpti nacionālie tiesību akti, varētu tikt uh, saņemts uh, noraidījums. Nu, un uh, es domāju, ka komisija nepiedāvā arī to darīt pēc uh, pirmā pārkāpuma. Otrakārt, es domāju, ka ir nepieciešams atļaut uh, mainīt darba devēju, lai pagarinātu līgumu. Uzņēmum, uzņēmumu izpratnē, piemēram, viesnīcas nozare, ir jābūt skaidrībai, ka tad, ja kāds uh, darbinieks ierodas valstī, tad viņš ir arī pieejams. Un uh, darba devēja maiņa būtu liederīga tikai tad, ja darba devējs neievēro darba ņēmēja tiesības. Uh, Protams, ka tad būtu iespējams mainīt darba devēju, bet es domāju, ka plānošanas interesēs nevajadzētu paredzēt iespēju, ka darba devējs pieņem darbā strādnieku uz sezonu, un uh, tad uh, kādā situācijā darba devējs tiek nomainīts. Es domāju, ka tam tā nevajadzētu būt, un mums būtu jāparedz konkrēti ierobežojumi plānošanas skaidrības laba. Tie būtu trīs um, ierosinājumi, kurus gribēju izteikt. Paldies, Bronksa kungs! Uh... Paldies! Kad runājam par sezonas darbiniekiem, viņu nodarbināšanu, cik bieži šie, šīs darba vietas tiek reklamētas vietējā mērogā. Tas būtu pilnīgi nenormāli, ja trešās valstu piedarīgie ierastos viņam šīs darba vietas, tāpat laikā, kad vietējā mērogā ir darbinieki, kas labprāt šos darbus darītu, kas ir bezdarbnieki un saņem sociālos pabalstus. Mēs konstatējām, ka Lielbritānijā, ka šiem strādniekiem tiek maksāts ārkārtīgi maz un nu, dzīvošanas uzturēšanās vietas ir briesmīgas. Bet ir arī vietēji, eh, arī no Eiropas Savienības citi, kas iebraukoši un strādā par ļoti zemām uh, Eh, cenām. Un kāpēc tas tā notiek? Tas tāpēc, ka viņus ir vieglāk eksploatēt. Bieži vien darba ņēmēji uzskata šos cilvēkus nevis par cilvēkiem, bet gan par tādām ražošanas precēm, no kurām pēc tam var atbrīvēt, atbrīvoties. Un tiesība akti to veicina. Cik daudz sezonālie darbinieki tad paliek pēc šīs sezonālā nodarbinātības perioda? Vai šis sezonālais darbs nav tikai tāds vēl viens mudinājums nelegālajai migrācijai, vēl viens pastiprinājums? Paldies, labi, tagad dosim vārdu Morais kungam laikam diskusiju noslēgšanai. Priekšsēdētāji negrib aizskavēt balsojumu, tāpēc vienīgais, ko teikšu, ir tas, ka kļūst skaidrs, ka ēnu referenti ir sapratuši šī priekšlikuma pašu jēgu. Esmu ļoti pateicīgs viņiem par šo ļoti skaidro un viennozīmīgo viedokli, reizēm arī emocionālo viedokli. Tas, liek, tas visu man padara daudz vienkāršāku. Man vieglāk saprast, kur ir šīs kaujas līnijas, kur ir frontes līnija. Un uh, tiksimies uh, vēlāk ar koordinatoriem, bet šobrīd, es domāju, sāksim balsot. Gribu pateikties arī visiem pārējiem deputātiem, apmēram 20, kas iesnieguši grozījumus. Tie patiešām ir ļoti reāli labi grozījumi, un tāpat paldies arī Koferātī kungam un Papadopolus kundzei par viņu viedokļiem un atzinumiem. Viņi attiecīgi pārstāvēja savas komitejas. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies, Morais kungs, ka arī bijāt tik lakonisks un ļāvāt mums tagad pāriet uzreiz pie balsošanas, kā jau tas tika pasludināts. Balsosim par budžeta grozījumiem. Jūsu priekšā ir arī balsošanas saraksts. To ir li likusi priekšā referenti Franciska Keller. Vai jūs gribat iepazīstināt mūs ar šo ziņojumu, ja varam uzreiz pāriet pie balsojuma? Nē, nē, nevēlos jūs neko iepazīstināt. Temats ir skaidrs Tikai gribu teikt, ka šeit ir neliela kļūdiņa ieviesusies balsošanas sarakstā. Jūs saskatieties, ja jūs pastīsieties trešajā lapusē, ir grozījums 50, 46 un 50, 47, tur rakstīts ir identisks, un tur jāsaka referents, nu referents pus ir mīnusiņš, nevis plusiņš, kā tas parādās. Tātad 56, 46 un 56, 47 kas ir identiski. Tātad referents viedoklis ir tāds, ka referenta neatbalsta šos grozījumus. Tātad mīnusiņš. Nu, tas vienīgais, ko gribēju teikt attiecībā uz šo balsošanas sarakstu un balsošanu. Paldies. Okay, and Mrs. Gun Mrs. Guns, I understand. Un Gons kundze šķiet, jūs esat gatavi atsaukt kādu grozījumu, vai ne tā? Jā, paldies, paldies. Es tikai teicu, gribēju teikt, ka esmu gatava atsaukt savu grozījumu 5, 6, 7, 4. Manuprāt, tas nav gan sagatavots, mums vēl vajadzēs pie tā piestrādāt nākamgad. Paldies! 5, 6, uh... 56, 74. Page, page 6. Sestā lapuse tā ir. Labi, tad turpinam darbu. Ceru, ka jums visiem ir elektroniskās balsošanas kartiņas, esat tās ievietojuši attiecīgajās iekārtās. Ok, then. Lieliski, varam sākt. Tātad. 56.00 no grozījums. Par? Pret? atturs, noraidīts. Grozījums 56.01 un 56.27 ir identiski, kas par pret atturs pieņemts. 56.28 par pret atturs noraidīts.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 pret, atturas, noraidīts. 5603 par, pret, atturas, pieņemts. 5632 par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Tātad 5632 grozījums. Sākam balsot! My, my, my, my card's not working. Okay. Mana kartiņa nestrādā uztraucas priekšsādātājs. Šķiet, nu viss kārtībā. 22 pret, nē, 22 par, 16 pret, viens atturējās. Jūs bijāt pret? Vecā priekšādātājs kādam zālē. 22 pret 17 vienalga pieņemts. Arī jūsu iekārta nedarbojas. Tātad 18 pret. Ernsta skundze, jums arī ir kas sakāms? Tātad 22 pret 19, bet tik un tā pieņemts. Atkārtot vēlties šo balsojumu? Nē, 22 pret 19. Vienalga pieņems. Tātad 5632 par pret atturs noraidīts ar to pašu vairākumu. 5600 labi. Pārbaudīsim 5633. Tas bija tas grozījums, par ko balsojām nu pat. Beidzam balsot. 16 par, 26 pret, noraidīts. 5634 par. Ā, nē, tas atkrīt. Jā, 32 tika pieņemts. Tātad 5635. Nē, priekšādā tas atvainojas. Kļūda, mana kļūda iepriekšējais tika noraidīts, tad jābalso par 5604 vispirms. Pār, kas par? Pret? Noraidīts. 5635 par. Pret? Noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Labi. 5635. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. 24 par, 20 pret. Pieņemts. 5638 par. Pret. Atturs pieņemts. 5605. Atkrīt. 5608. Par pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 5608 grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. 22 par, 22 pret. Noraidīts. 5637. pret, atturas pieņemts. Nākamais atkrīt. Tālāk 5639 un 5640 ir identiski par, pret, atturas pieņemts. 5607 par, pret, atturs noraidīts. 5641 un 5642. Tie ir identiski par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk balsojums pa daļām. 5608. Divas daļas. Pirmā daļa par. Pret. Atturs pārbaudīsim elektroniski. Tātad pirmā daļa 5608. grozījumam. Balsojam, beidzam balsot. 26 par 18 pret pieņemts. Un tagad otrā daļa. Par. Pret. Atturs. Norēdīts. 5643 par. Pret. Atturs. Norēdīts.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 Tālāk divi identiski. 5648 un 5647 par pret atturs norādīts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudīsim elektroniski. Tātad par šiem identiskajiem grozījumiem sākam balsot. Beidzam balsot. 23 par, 21 pret. Pieņems tomēr. Tālāk.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 Mm, nē. Atkrīt. Tālāk. 5651. Par pret atturs pieņemts. 5653. Par pret atturs noraidīts. 5654. Par pret atturs pieņemts. Nākamais atkrīt. 5613. Par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 5613. Nav klaust. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad 5055, 655. Pat, pret, atturs pieņemts. 5658. Par,

atturs noraidīts, 5662 par, pret, atturs, šķiet pieņemts, pieņemts, 5663 par, pret, atturs, pieņemts, 64 par, pret, atturs, pieņemts, nākamais atturs, 66. Nē, jābalso par 65. par piezīmēm. Balsojam atsevišķi par piezīmēm 65. Muderkunga piezīmes. Par? Pret? Par 5665. Par? Pret? atturs pieņemts. 68. par pret atturs pieņemts. 16. par pret atturs pieņemts. 17. par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 5617. Beidzam balsot. Pieņemts 27 par 18 pret. 18. par. Pret. Atturs pieņemts. 19. par. Pret. Atturs pieņemts. 20. par. Pret. Atturs pieņemts. 21. par pret atturs pieņemts. 67. par. Nē, es atvainojos, 5622. vispirms par. Pret atturs pieņemts. 67. par. Pret atturs noraidīts. Tālāk. Dividentiski 23. 68. par. Pret atturs pieņemts.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 pret, atturs pieņemts, 73. par. Pārbaudīt vēlties labi, 5626. Sākam balsot. Beidzam balsot, pieņems 27 par 18 pret. Un 5673 par. Pret. Atturs pieņemts. Un tā tad Pāriem pie balsojuma par atzinumu projektu. Tā, nu, finiša taisna. Pirmais. Par. Pret. Atturs pieņemts. Otrais. Par. Pret. Atturs pieņemts. Nē, nav pieņemts. Pārbaudam elektronisku otro grozījumu. Beidzam balsot. 22 pār 21 pret pieņemts tomēr. Trešais par pret atturs noraidīts. Ceturtais par pret atturs pieņemts. Piektais par pret atturs pieņemts. Sastais par pret atturs pieņemts. Septītais par Sesto vēlties pārbaudīt? Labi. Pārbaudīsim sesto elektroniski. Nezinu, kāpēc tas vajadzīgs, bet labi. Beidzam balsot. Jā, pieņems 30 pret 14. Septītais. Par? Pret? Nu, tagad gan nav skaidra rezultāta. Balsosim elektroniski par septīto grozījumu. Nav klaust. Beidzam balsot. 22 pret 22 noraidīts. Astotais par. Pret. Aturs. Pieņemts. Kompromisa grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. Tālāk. Devītais grozījums atkrīt. Pārējiem pie desmitā par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektronisku desmito grozījumu, lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt 26 pret 18. 11. tālāk. Mutis, ar mutisko grozījumu. Neviens neiebilst. 11. par. Pret. Atturas pārbaudīsim elektroniski arī 11. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 25 pret 20. 12. par. Pret. Atturas. Šķiet noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. 12. grozījums. 23 against 21. It's... 23 pret 21 pieņemts. Šķiet, ka jūs nepietiekams skaidri ceļat rokas. Pieņemts, pieņemts, pieņemts, pieņemts. Tālāk. 13. Par. Pret. Atturas. Noraidīts šķiet. Pārbaudīsim atkal. Atkal elektroniski. 13. Beidzam balsot. Noraidīts. 16 pret 29. Nu un visbeidzot 14. par. Pret. Atturs pieņemts. Tālāk par tekstu grozītā versijā par. Elektro, ah, nē, elektroniski, elektroniski par to. Tātad lūdzu modificētā grozītā versijā elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts 42 pār 2 pret 1 atturējās. Tātad šos grozījumus esam pieņēmuši. Un pateicamies Kellers kundzei par darbu. Paldies arī visiem par balsojumu. Now we turn back to Iacolino.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 Liels paldies visiem! Liels paldies uh, visiem komitejas locekļiem, kas piedalījās balsošanā. Un aicinu jūs uzmanību pievērst bez kavēšanās nākamajam darba kārtības punktam. Turpināsim darbu. Piektais darba kārtības punkts uzņēmuma ietveros pārceltu trešo valstu valsts piedarīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi. Tātad uzņēmuma ietveros nosūtīti strādnieki. Iepriekš runājām par sezonu strādniekiem, un tagad runāsim par šo ārkārtīgi svarīgo dosjē, kas arī piedar pie migrācijas paketes. Uzņēmuma ietveros nosūtīti darbinieki Uh, mums uh, ir arī referents Salvatorē Kolīno, un uh, ir jāņem vērā, ka ir iesniegt 151 grozījumi ziņojumu projektam. Uzklausīsim arī komisiju un polijas prezidentūru, bet vispirms dosim vārdu referentam Jakolīno kungam. Sī, grats, prezidenta. Liels paldies, priekšstādātāji. Uh, šis uh, dosjē ir apspriests ar ēnu referentiem, un mēs esam to apsprieduši arī ar prezidentūru un komisiju. Ir notikušas uh, diskusijas uh, komitejām, un domāju, ka priekšstādātājs to arī pieminēja rezu, mums ir uh, saņemti vairāk nekā 250 uh, grozījumi, un tas uh, skaidri pierāda, cik visas grupas ir uh, ieinteresētas uh, šajā ziņojumā un jautājumos, kas skār nosūtīšanu uzņēmumu ietvaros. Šis uh, priekšlikums ir daļa no migrācijas paketes priekšlikuma, un, protams, ka te mēs runājam par uh, pagaidu migrāciju. Te neiet runa par, par uh, pastāvīgu migrāciju, bet par to, ka atsevišķiem individiem tiek uh, nodrošināta iespēja iebraukt Eiropas Savienībā, kur uh, viņi veic savu profesionālo darbību un tādējādi tas sniegs pievienoto vērtību kompānijām, kuras nodarbina šos cilvēkus un darbojas Eiropas Savienības teritorijā. Uh, man būtu jāuzsver, ka Eiropas uh, Savienības teritorija šeit ir dalība valsts teritorija. Es uh, esmu pievērsis uzmanību šim jautājumam jau ilgāku laiku, un uh, es esmu sniedzis arī savu ieguldījumu diskusijā. Man nav laika apspriest visas grozījumus, bet gribētu parunāt par definīciju jautājumiem. Ir skaidrs, ka tie ir fundamentāli. Un es domāju, ka mums būs uh, jāstrādā, lai šeit mēs panāktu konsensu ar komisiju. Sadarbībā ar uh, referentu nodarbinātības uh, komitejā, kurš uh, ar mani strādāja pie šī jautājuma saskaņā ar 150. pantu, mums, uh, mēs nonācām pie secinājuma, ka mums ir jāatrod konsensus starp abu komite, komiteju viedokļiem. Ir skaidrs, ka ir nepieciešams uh, definēt uh, menedžera jēdzienu un apstākļus, kādos tie strādā, lai mums būtu skaidri un objektīvi kritēriji. Raugoties gan uz uh, cilvēku resursu, gan finanšu aspektiem. Šeit ir iesniegti vairāki grozījumi, un es domāju, ka, domāju, ka būs iespējams panākt uh, kompromisu. Vairāki grozījumi ir iesniegti arī par eh, speciālistiem un eh, šī jēdziena definīciju, un arī te, es domāju, ir iespējams panākt kompromisu. De Jonga kungs un Kristensena kungs uzsvēra, cik ārkārtīgi svarīgi ir tas, lai mēs eh, pienācīgi sagatavotos tam, ka tiks atļauta nosūtīšana lielu multinacionālu kompāniju ietveros Eiropā. Un, protams, ka tās būs multinacionālas kompānijas, kas ir pārstāvētas arī valstīs, kas neietilpst Eiropas Savienībā, bet šeit būs jāievēro vesela virkne tehnisko nosacījumu, lai pagaidu darbā varētu kompānijas iekšienē šāds darbinieks uz uh, Eiropas Savienību nosūtīt. Domāju, ka tas sniegs uh, lielu ieguldījumu šo uzņēmumu produktivitātē un domāju, ka mums būtu detalizēti jāraugās, lai regula darbotos pienācīgi. Mm, domāju, ka jāpapēta arī mm, grādu ieguvušo cilvēku definīciju. Un mēs uh, tikāmies ar ēnu referentiem visās svarīgākajās jomās, jo gribējām nodrošināt to, ka definīcijas uh, ir adekvātas un attiecīgā kontekstā. Domāju, ka šeit ir izdevies panākt uh, kompromisu. Vairāk cilvēki ir snieguši ļoti labu ieguldījumu. Mē, um, mēs saskārāmies ar to, ka dažas definīcijas uh, ir um, atrodamas citos tiesību aktos, piemēram, zilā kārta, un uh, to mums šeit nācās precizēt. Radās arī jautājums par termiņiem, uz kādiem indivīdi tiek nosūtīti darbā uz Eiropas Savienību, un uh, to, vai šis cilvēks arī iepriekš ir strādājis attiecīgajā kompānijā. Uh, Pašlaik noteiktais termiņš ir viens gads, tomēr ir nepieciešams paredzēt noteikumus arī ilgtspējai, nepārtrauktībai. Un tas ir jautājums, par kuru mēs runāsim ar ēnu referentiem nākamnedēļ. Ir jautājums arī par to, vai ir nepieciešams atļaut um, iebraukt ģimenes locekļiem, un šeit mēs esam saņēmuši ļoti vērtīgus uh, priekšlikumus Mēs uzskatām, ka 60 dienas ir piemērots laika termiņš, ņemot vērā jautājums par to, vai individiem ir tiesības, eh, kam ir tiesības iebraukt Eiropas Savienībā, būtu tiesības ņemt līdzi arī savus eh, ģimenes locekļus. Es domāju, ka šeit ir nepieciešams eh, paredzēt vienkāršu un racionālu formulu, nodrošinot konsekvenci ar citām direktīvām jautājumā par atlīdzību, jo Eiropas, um, protams, ka mēs nevaram noteikt nekādu konkrētu atalgojumu līmeni, jo situācija Eiropas uh, Savienības dalībvalstīs ir atšķirīga. Ja darbinieki tiek nosūtīti no Āfrikas vai Dienvidāfrikas citām valstīm, uh, tad eh, mēs eh, nevaram noteikt atalgojumu līmeni eh, visiem vienādu, piemēram, cilvēkiem, kas ierodās no Ziemeļāfrikas, Grieķijā vai Itālijā. Un, protams, ka viņiem algas var būt atšķirīgas, bet uh, es domāju, ka ir jāraugās, lai šie noteikumi būtu savietojami ar nacionālajiem tiesību aktiem. Es domāju, ka mums būtu jābūt arī uzmanīgiem nosakot normas, kuras būs liederīgas un kuras neradīs papildu šķēršļus uh, individiem, uzņēmumiem vai dalību valstīm. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nodrošinātu nodarbinātības nepārtrauktību un to, lai ši, tas būtu iespējams uh, pirms dalību valstī tiek pieņemts lēmums par to, vai atļaut šādu nosūtīšanu vai nē. Domāju, ka mums jāraugās uz visu pagaidu nodarbinātības aspektu vai bloku, vienlaikus izvairoties no tā, ka mēs izslēdzam dažus sektors no šīs direktīvas darbības jomas. Jo mums ir jāņem vērā tas, ko par to domā ārotbiedrības, un, protams, ka to mēs es, šo darbu mēs esam uzsākuši, protams, ka vasarā mums nebija pārāk daudz iespēju runāt ar ārotbiedrībām, bet mēs noteikti to turpināsim. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs atzītu to, ka vēlamies pieņemt direktīvu, kur ir iespējams īstenot vienkāršā veidā, uh, kas palīdzētu jauniem migrantiem un dotu viņiem iespēju sniegt vērtīgu ieguldījumu kompānijas vai uzņēmuma darbā, kā arī gūt vērtīgus, vērtīgu ieguldījumu savai karjerai. Ja šos darbiniekus multinacionāla kompānija vēlas nosūtīt uz Eiropas valstīm, uh, Protams, ir jāraugās, lai tas būtu saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem, lai mēs likvidētu uh, šķēršļus un barjeras, bet vienlaikus uh, ievērotu kopienas likumdošanu. Tāpēc uh, jau mēs tiekamies ar ēnu referentiem, un tāpēc es tik augsti novērtēju visu deputātu ieguldījumu kad mēs turpināsim runāt par šo ziņojumu. Liels paldies! Paldies, Jakolīno kungs! Mēs jau no paša rīta esam iekavējušies savā darba kārtībā, un 12. ir paredzēta sanāksmēs slēgtām durvīm, šķiet, ka tā būs jāpārcēt, bet pašlaik uh, gribēju sacīt, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai pieturētos pie mums atvēlētā laika, jo galu galā mums ir zināms, zinām darba kārtības punkti arī pēc pusdienu pārtraukuma. Un tagad gribētu dot iespēju izteikties padomas pārstāvē un arī Diānai Šmitai no komisijas. Liels paldies! Es izteikšos pavisam īsi, jo laika nav daudz, tāpēc uh, nepieskāršos konkrētiem jautājumiem, kā to darīja izsakoties par sezonas strādniekiem. Gribēju pateikties Jakolīno kungam un Jakonsārī kundzei par viņu paveikto darbu. Domāju, ka grozījumi, kas ir iesniegti šajā ziņ šim ziņojumam, parāda, ka šis ir ļoti jutīgs jautājums, tāpēc mums eh, jānodrošina, lai teksts būtu sabalansēts Es eh, negribētu pašlaik diskutēt par detaļām, bet, ja jūs vēlēsieties uh, uzdot konkrēts jautājums, es varu atbildēt uz tiem uh, divpusējās sanāksmēs. Paldies! Liels paldies! Tagad došu vārdu Polijas prezidentūras pārstāvei Agnieskai Skīvai. Uh, Varbūt, ka viņa grib sacīt kādu vārdu. Lielas paldies priekšsādātāji. Gluži tāpat kā komisija, mēs gribētu pateikties uh, jums, īpaši Jakolīno kungam, par sadarbību pie šī, atzi, pie šī ziņojuma. Gluži tāpat kā sezonas darbinieku direktīva uzņēmumu iekšienē nosūtīto darbinieku direktīva būs um, tiks skatīta 13. un 14. septembra sanāksmē. Un tagad došu vārdu mūsu kolēģē Līzai Jakonsārī, kura bija ēnu, repo, eh, kura bija reportīra no nodarbinātības komitejas. Vārds li, Jakontārī kundzei. Liels paldies, eh, priekšsādātāji. Es varētu izteikties pavisam īsi. Nodarbinātības komiteja ir saņēmusi vairāk nekā 160 eh, grozījumu priekšlikumus, daudzi no tiem ir ļoti interesanti. Piemēram, eh, daži deputāti prasīja, lai. No, nosūtītie darbinieki, lai dalību valstu pilsoņiem būtu priekšrocības uh, attiecībā uz uh, nodarbinātību. Uh, iepretī trešo valstu pilsoņiem. Tomēr eh, šeit nav nekādu lielu atšķirību, ja mēs eh, šeit eh, paraugāmies, kādas prasības tiek attiecinātas uz darbiniekiem, kas tiek nosūtīti uzņēmuma iekšienē. Šeit iesniegt vairāki grozījumi par speciālista jēdzienu, par vadošajiem darbiniekiem, par stāžieriem, arī tas varētu būt problemātisks punkts Tomēr es uzskatu, ka šeit mums uh, parādās uh, visai labi risinājumi. Mēs uzskatām, ka ir uh, ārkārtīgi svarīgi 14. ir ārkārtīgi svarīgs 14. pāns, kur ir noteiktas uh, tiesības un ir svarīgi, lai tiktu garantēta konsekventa atti, attieksme atalgojuma jautājumos, pensiju jautājumos, attiecībā uz darba apstākļiem, attiecībā uz um, tiesībām, uz pensiju uh, nodošanu. Un uh, šajos jautājumos uh, mēs esam panākuši uh, vienošanos uh, arī attiecībā uz šo vienoto atļauju. Domāju, ka nākamajā plenārsēdē tas uh, būs skaidri redzams. Mana politiskā grupa un arī es pati uzskatu, ka šos nosūtītos darbiniekus ir jāskata kā atsevišķu strādnieku kategoriju. Ir ārkārtīgi būtiski, lai darba tirgu tiktu nošķirti šie, šīs divas darba attiecības. Tā tas vienmēr ir bijis, un tas būtu arī jāpatur prātām. kas attiecās uz celtniecības nozari, ir skaidrs, ka mums šeit būtu jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem un nevajadzētu šeit radīt papildu problēmas. Gribēju pateikties visiem par viņu sniegto ieguldījumu un labprāt uzklausīsim komisiju. Liels paldies! Sāksim diskusiju. Vispirms vārds Pirkara kungam. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsādātāji! Apsveicu arī Jakolīno Kongu, jo viņam šeit ir izdevies ļoti precīzi un pragmātiski parādīt savus uzlabojumu priekšlikumus, kas kalpo lietas būtībai un būtībā attiecas uz nosūtīšanu uzņēmumu iekšienē. Man ir tikai trīs komentāri. Vispirms par iesniegumu, iesniegumu iesniegšanu kura dalība valsts tad apstrādā šo iesniegumu. Es domāju, ka šeit uh, nevienmēr būs skaidrs uh, norobežojums, jo koncerni var būt uh, pārstāvēti vairākās Eiropas Savienības dalība valstīs. Es domāju, ka šeit ir nepieciešams paredzēt elastīgu, elastību Un es domāju, ka pieteikumu iesniedzējiem vajadzētu paredzēt izvēles tiesības. Otrais komentārs attiecas uz uh, punktu, kuru mēs mēģinām mazināt birokrātisko, birokrātiskos šķēršļus, uh, proti 10. pānta 17. punktu. Komisijas priekšlikums ir tāds, ka pierādījumus uh, iesniedz uh, darba devējs, un es domāju, ka būtu daudz vienkāršāk, ja iestādes saņemtu apliecinājumu, ka nav nekādu pārkāpumu, un ja tas tā būtu, tad uh, darba devējiem nevajadzētu apkopot ārkārtīgi daudz dokumentu, lai pierādītu, ka pārkāpumu nav bijis. Es domāju, ka tādējādi procedūra varētu tikt vienkāršot un pātrināt. Un trešais punkts attiecās uz nosūtīšanas uzdevumu, kur ir paredzēti zināmi ierobežojumi Un, uh, proti, nosūtīšana ir pieļaujama tikai uz uh, valstīm, kurās ir, uh, kurās um, ir klienti. Domāju, ka mūsu interesēs ir radīt jaunas darba vietas, tāpēc šeit būtu jāparedz, ka nosūtīšana ir iespējama arī uz potenciālas uzņēmējdarbības vietām. Uh, Protams, kā uzņēmējiem ir pieejami zinām speciālisti, un es domāju, ka šāda iespēja būtu jāparedz nosūtīt darbiniekus uz vietām, kur ir iespējams radīt jaunas darba vietas vai kur uzņēmums vēlas dibināt savu pārstāvniecību. Un nu, šie bija trīs mani priekšlikumi. Paldies! Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī piekrītu referenta attieksmē, viņš cenšas atrast pēc iespējas lielāku vienprātīgu, tātad, lai nošķirtu dažādas e, strādājošo mm, un biestrādnieku kategorijas, kas attiecas uz grozījumiem. Es domāju, ka mums ir jāspēj labāk definēt dažus no tiem. Es jau izteicu dažus uh, e, priekšlikumus, un, piemēram, šīs dažādās strādājošo kategorijas būtu precīzāk uh, jādefinē. Es nedomāju, ka, eh, teiksim, praktikantus vajadzētu um, izslēgt no šī aptvēruma. Jā, viņiem jādod iespēja Eiropā eh, tikt apmācītiem un tā tālāk. Bet es domāju, ka viņi arī ir pelnījuši tādu pašu attieksmi no mūsu, mūsu puses, un gal galā tas nāk eh, arī mums par labu, lai mēs savus cilvēkus varam nosūtīt uz ārzemēm, tad, kad tas ir vajadzīgs. Eh, es tomēr būtu par trīs gadu eh, periodu, un ir grozījumi, kas piedāvā automātisku eh, pagarināšanu, bet es domāju, ka tā jau ir cita Eiropas likumdošana, zilā karte un tā tālāk. Tātad, bet ja mēs runājam par strādājošo nosūtīšanu vienas korporācijas vai uzņēmuma ietvaros, tā ir pavisam cita kategorija. Un uh, arī, protams, iespējai paņemt ģimeni vajadzētu būt līdzi, un ja viņi arī var saņemt darba atļauju, nu kāpēc nē. Bet ir kāds pretrunīgs punkts. Cik ilgi uh, strādājošiem ir jābūt strādājušam uzņēmumā, pirms uh, viņš šādā veidā var komandu nosūtīt, nu te varētu strīdēties ilgi, uh, varbūt, ka deviņi mēneši pietiekami. Uh, faktiski kāds varētu argumentēt par labu sešiem mēnešiem, cits par 12, bet es domāju, ka šim periodam ir jābūt loģiskam. Tātad eh, faktiski šim cilvēkam ir jābūt saistītam ar uzņēmumu, jo citādi vienkārši tāda būtu eh, brīva darbā pieņemšana, jo mm, eh, pēc definīcijas šādai te nos, nosūtīšanai vienas korporācijas, jo firmas vai uzņēmuma ietvaros, um, tātad tas nozīmē, ka tie ir strādājošie, kas kaut kādā veidā ir saistīti ar šo uzņēmumu. Ja uzņēmumam, piemēram, ir meitas uzņēmumi uh, citās dalībvalstīs, uh, Tad, eh, piemēram, šeit eh, vispār nevajadzētu attiec, attiecināt eh, šos te nosacījumus, jo saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu viņi tāpat brīvi var mm, pārvietoties. Jā, tā ir ļoti sarežģīta joma, un šeit ļoti liela uzmanība tiek pievērsta definīcijām. Es, tas ir saņemts šis priekšlikums priekšlikum formā, un katrs mēģina šeit sniegt savu ieguldījumu runājot par eh, šiem jēdzieniem, piemēram, trainee vai, piemēram, praktikants vai tehniskais praktikants vāciski, nu, jāteic, ka tas īsti nav saprotams. Šeit ir ārkārtīgi grūti savienot dažādas izpratnes. Praktikantam būtu jāspēj uzrādīt uh, izglītības dokuments, kas pierāda, ka viņš ir pabeidzis augstskolu, uh, vai specializēto augstskolu, un ka apmācības kurs ir ilgs vismaz trīs gadus. Vai tas jau būtu praktikants, būtībā jau tas ir kas cits, un citi iedomā. Citi piedāvā to, ka šādus strādniekus nevarētu nosūtīt kā parastus darbiniekus, un ka viņiem būtu jāpierāda, ka viņi ir veiksmīgi pabeiguši sekundāro skolu vai uh, citādi. Un e, jāteic, ka šeit e, varētu būt runa par ļaunprātīgu izmantošanu. Mums ir jābūt skaidrībai, ko mēs ar to visu domājam. Un ja tas tā nav, tad jāteic, ka mums būtu jābūt gataviem no tā distancēties. Diskusija ir atklāta. Uh, Protams, ka šo diskusiju ir iespējams uh, risināt tālāk, runāt par uh, speciālistiem, par uh, vadītājiem. Es uzskatu, ka speciālists varētu būt cilvēks, kas ir ieguvis speciālo izglītību, bet nu, tie noteikumi, kas ir paredzēti šajos grozījuma priekšlikumos, ir diezgan problemātiski grūti ir iedomāties, kā attiecināt tos uz trešo valstu, valsts piedarīgajiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tas ir diezgan problemātiski, kāpēc mums šeit būtu vēl jāizdomā kaut kas jauns. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt par um, pieļaujamo nosūtīšanas laiku. Es aizstāvu sešus mēnešus, bet es domāju, ka šeit būtu nākt uh, citu vienošanos. Bet kāpēc gan uh, īpaši pagarināt šo laiku? Uh, Es vēlētos arī, lai tiktu paredzēta vienoti, vienlīdzīga attieksme attiecībā uz atalgojumu darba apstākļiem. Paldies! Thank you. Now I've... Paldies! Pronks kungs, jūs vēlētos arī dot savu ieguldījumu. Jums vēl ir nedaudz laika, pirms mēs dodam vārdu Jakolīno kungam no jauna. Nu, kaut kas nav ar mikrofonu. Jā, tagad tas ir kārtībā. Jā, dalībvalstīm ir jāpiešķir prioritāte pašiem uh, saviem strādājošiem. Un e, jautājums, par kuru mēs runājam, e, tad darbā tiek pieņemti cilvēki no citas valsts, kad nav e, iespējams nodarbināt pašiem savus strādājošos, lai nebūtu otrādi. Un jāsaka, ka tā ir vissliktākā legālās migrācijas forma jo faktiski tas ļauj korporācijai vai, vai firmai direkt eh, virzīt migrāciju tādā veidā, kā tie vēlas, un tas ir ārpus dalību valstu uh, kontrols, un faktiski tā ir tāda humānāka cilvēku tirzniecības versija un spēlē par labu korporācijām. Jā, paldies. Un e, noslēguma vārdiem vārds Iekolīno kungam kā referentam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es ar lielu interesi uzklausīju kolēģu teikto, un es ļoti augstu vērtēju viņu priekšlikumus un vēlmi tālāk diskutēt par šīm e, lietām, jo ir skaidrs, ka šis jautājums ir ļoti jūtīgs un tas ir viens no tiem, kur tādu sabalansētu risinājumu atrast būs grūti. Mēs vēlamies dot iespējas strādājošiem viņu ģimenēm, mēs vēlamies nodrošināt šo te kopienas preferenci, lai tā tiek uh, respektēta. Un tās ir dažādas lietas, varbūt pat atšķirīgas lietas, un mēs cenšamies, tā teikt, tās savā starpā samierināt. Faktiski mēs vēlamies tādu struktūru, kur tiek radīta papildus labklājība, to mēs vēlētos panākt, bet mums ļoti rūpīgi ir jāraugās to, kā mēs to varam panākt. Mums jāskatās uz laiku, uz definīcijām, kā jau kolēģis sacīja, un tuvākajā nākotnē būs arī tikšanās, kas izskatīs šos jautājumus sīkāk, jo tas ir ļoti, ļoti būtiski. Mēs esam lieliski sastrādājušies līdz šim. Un Es arī domāju, ka tālākās diskusijas būs par to, vai mēs celtniecības sektoru vēlamies izslēgt. Es pats tā īsti arī vēl neesmu izlēms, kas būtu labākais mm, ceļš, kā virzīties uz priekšu, bet ir kolēģi, kuriem ir ļoti stingrs viedoklis par to, kurā virzienā virzīties tālāk, ko darīt ar stažieriem, ar praktikantiem, vai tos vajadzētu iekļaut, jo ir dažādi praktikanti, dažādi stažieri. Tur arī ar ēnu referentiem vajadzētu apspriest šo jautājumu, un tur mēs varēsim nākt klajā ar jauniem kompromisiem, lai varētu samazināt mm, to mm, milzīgo grozījumu skaitu, kas mums ir. Man ir radies tāds iespējas, ka grozījumi visi būtībā beigsies ar tādu pozitīvu ieguldījumu un iekļausies eh, ziņojumu saturā, jo visas eh, grupas vēlas panākt sabalansētu un labu ziņojumu. Jā, paldies! Mēs esam eh, izsmēluši šo darba kārtības punktu. un mums ir jāturpina mūsu procedūra, ēnu referentiem ir jātiekās, jāorganizē šī tikšanās pēc iespējas ātrāk, tik vien, tikko vien būs iespēja apspriest uh, grozījumus. Un mēs esam paspagūši laikā visu izdarīt un varam sākt koordinatoru sanāksmi. Tādēļ lūdzu koordinators palikt eh, šajā zālē, un visi pārējie ir aicināti atgriezties darbā, mm, Liba komitejas pārstāvjiem atgriezties pulksten 15.